Sāksim mūsu sanāksmi, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz punktu, kas ir jāizskata šorīt. Tas eh, nozīmē, ka es varētu uzreiz ķerties klāt mūsu nākamajam darba kārtības punktam, tas ir 12. Vienlīdzīgas eh, attieksmes īstenošana attiecībā uz visiem cilvēkiem, neskatoties uz viņu reliģiskajiem uzskatiem, invaliditāti vai seksuālo orientāciju. Eiropas eh, parlamenta atzinums par šo direktīvu tika pieņemts plenārsēdē 2. aprīlī 2009. gadā. Tas eh, notika iepriekšējā sasaukuma laikā, un šis eh, likumprojekts tika izskatīts konsultāciju procedūras ietveros. Pēc eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā šis fails ir jāizskata piekrišanas procedūras ietveros, un Roedis kungs tika nozīmēts par referentu. Mēs ļoti augstu novērtējam Beļģijas prezidentūras vēlmi izskaidrot pašreizējo situāciju arī komisija ir paudusi savu viedokli, un mums eh, būs arī īsas diskusijas, ja būs pietiekami daudz laika. Pēc tam mēs arī uzklausīsim Eiropas pamatiesību aģentūras direktoru Mortenu Kjērumu, kurš mums prezentēs šīs aģentūras ziņojumu par homofobiju, transfobiju un diskrimināciju balstoties uz seksuālo orientāciju un dzimumu identitāti. Vispirms došu vārdu referentam. Romeva I. Ruedas kungam. Lielas paldies! Īsnībā man ir patiešām eh, prieks, ka mums ir radusies iespēja runāt par šo jautājumu vēlreiz. Es vēlētos sveikt un arī novērtēt to, ka pie mums ir ieradušies padomas pārstāvji un arī pamatiesība aģentūras pārstāvji. Un līdz ar to mums ir iespēja ne tikai uh, runāt par saturu, apmainīties viedokļiem par saturu, bet arī saprast, kāda ir pašreizējā situācija un kā mums vajadzētu rīkoties. Es vēlētos visiem atgādināt, ka tā kā jau tas tika minēts, parlaments jau ir pieņēmis tekstu, tiesību akta tekstu, kas tika izdarīts iepriekšējā sasākuma laikā konsultāciju procedūras ietveros. Līdz šim visas grupas ir uh, pieņēmušas lēmumu izmantot šo tekstu kā mūsu atzinumu pamatu. Mēs saprotam, ka tagad būtu jārīkojas padomē, un uh, mūs uh, patiešām interesē, kā šī situācija attīstās. Mēs esam sekojuši līdzi notikuma attīstībai Spānijas prezidentūras laikā, un tagad mēs gribētu dzirdēt arī labas ziņas no Beļģijas prezidentūras puses. Uh, Taču man ir um, jāzīst arī tas, ka daudzi no mums jūtas uh, tā, ka pašlaik ir radusies visnotaļ nepatīkama situācija grupās, proti mums nepatīk lēnā notikumu gaita. Mēs vēlētos, lai viss virzītos uz priekšu ātrāk. Tāda ir pašreizējā situācija parlamentā, un tieši tāpēc es gribētu aicināt ne tikai dalībvalstis un padomi, bet arī um, visus pārējos kolēģus nepalaist garām šo izdevību, jo šeit mums patiešām ir iespēja virzīt lietas uz priekšu. Es saprotu, ka ir radušās problēmas attiecībā uz saturu, un šķiet, ka tā pamatā ir e, tāda liela politiska problēma. Tas mums nav nekas jauns, tā jau ir bijis arī iepriekš. Un es saprotu, ka e, parlaments, e, no parlamenta tiek sagaidīts, ka tas palīdzēs šo problēmu atrisināt. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu uzklausīt to, kas ir sakāms padomēji, un tad varētu dažādu grupu pārstāvi paust savu viedokli par to, kā mēs, kā parlaments un kā šī komiteja varētu palīdzēt virzīt uz priekšu šos notikumus. Ļoti labi. Tad tagad dodu vārdu Beļģijas prezidentūras pārstāvēja eh, Perno kundzei. Goedemorgen allemaal, ik zal in het Nederlands spreken. Labrīt, es eh, runāšu nīderlandiešu valodā. Ja, goedemorgen allemaal en dank om ons uit te nodigen. Kā es teicu, labrīt, Lās paldies, ka uzaicinājāt mūsu šo sanāksmi. Man ir liels prieks jūs informēt par aktivitātēm, ko Beļģijas prezidentūra ir veikusi attiecībā šo direktīvu. Bet vispirms tāds vispārējais komentārs. Kā jau jūs visi zināt, šī direktīva, kas aicina nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi, uh, un vērsties pret diskrimināciju, kas būtu balstīta uz uh, reliģiju, uzskatiem un invaliditāti, ir uh, ļoti sarežģīta direktīva, un uh, tā ir sarežģīta vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārtām tās satura dēļ, arī politisku iemeslu dēļ un arī tehnisku iemeslu dēļ. Tas nozīmē, ka padomē ir vairākas dalībvalstis, kas pašlaik un politisku iemeslu dēļ nevar atbalstīt šo direktīvu un tās nevar arī virzīt uz priekšu šīs direktīvas pieņemšanu. Mēs, protams, esam ļoti vīlušies, bet, eh, nu, tāda ir realitāte. Kāpēc eh, šīm dalībvalstīm ir tādas iebildes attiecībā uz šo direktīvu? Ir trīs konkrēti iemesli, ko šīs dalībvalstis nepārtraukti atkārto. Viens ir subsidiaritāte, otrais ir samērīgums, un trešais eh, - juridiskā nenoteiktība. Juridiskā nenoteiktība attiecībā uz vairākiem terminiem, kas ir izmantoti, īpaši atsaucoties uz iepriekšējiem Eiropas kopienas tiesas spriedumiem, kurus dažas dalībvalstis izmanto, lai apšaubītu dažu terminu izmantojumu direktīvā piemēram, sociālā drošība. Ja mēs pastamies uz sociālo drošību un diskrimināciju balstoties uz vecumu, tad daudzas dalībvalstis uztraucas, ka uh, šo valstu sociālā drošības sistēma, kas uh, paļaujas uz cilvēku iedalījumu grupās balstoties uz vecumu, tiktu vēlāk apšaubīta. Līdz ar to rodas eh, tāda juridiska nenoteiktība, jo šī direktīva varētu radīt ļoti daudz grūtību attiecībā uz sociālās drošības sistēmām šajās valstīs. Līdz ar to padomē šo direktīvu ir ļoti grūti pieņemt. Un eh, trīs dalībvalstu attieksmes dēļ mēs pašlaik, diemžēl, nevaram virzīties uz priekšu. Uh, Beļģijas prezidentūra ir eh, nolēmusi rīkoties šādā veidā. Tā kā mēs nespējam neko panākt politiskā ziņā, tad mēs ķeramies klāt pie tehniskajiem aspektiem un cenšamies panākt progresu šajā jomā. Esam izvēlējušies divus tematus no direktīvas spektra un balsoties uz analītisku izpēti un izvērtējumu, Mēs esam centušies atrisināt šos divus jautājumus. Viens būtu finanšu pakalpojumi un izņēmumi, kas tiek piešķirtī balstoties uz fizisku invaliditāti un vecumu finanšu pakalpojumu jomā. To es runāšu detalizētāk mazliet vēlāk. Un otrais, mēs runājam par mājokļu nodrošinājumu. Mēs runājam par to, kāda kādus tieši mājokļus mēs šeit esam domājuši, ja ir runa par izmitināšanu. Tātad, ja ir runa par šiem tehniskajiem aspektiem, tad eh, balstoties uz mūsu izpēti un eh, sadarbību ar NVO, es varētu pieminēt vienu jautājumu, proti sociālā platforma, Eiropas eh, invaliditātes fórums un citi. Mums ir bijušas ļoti daudzas sanāksmes sociālo jautājumu grupā, un esam tikušies arī ar NVO. Tas nozīmē, ka mēs varam saņemt arī NVO ieguldījumu pie šī temata, un mēs varam panākt progresu tehniskajā ziņā. Tātad, ja mēs paskatāmies uz šiem tehniskajiem jautājumiem, ko esam risinājuši finanšu pakāpojumu un mājokļu jomā, Tad, piemēram, attiecībā uz uh, finanšu pakalpojumiem mēs esam paveikuši šādas lietas. Komisija par laimi bija pasūtījusi pētījumu, iespējams, ka vēlāk komisijas pārstāvji jūs par to informēs. Un šī pētījuma ietveros dažādās dalībvalstīs uh, ne, neatkarīgi konsultanti mēģināja noteikt, kādi tad ir diskriminācijas iemesli. Tie runa par vecumu un invaliditātes diskrimināciju. Kāpēc bankas rada izņēmumus attiecībā uz šo diskrimināciju? Balstoties uz šo pētījumu, Beļģijas prezidentūra ir sastādījusi aptājas lapu, kas tika nosūtīta visām dalībvalstīm. Dalībvalstu reakcija ir bijusi ļoti pozitīva. Dalībvalstis ir paveikušas patiešām labu darbu. Izmantojot šo aptaujas lapu, Dalībvalstis ir noteikušas, kādā veidā bankas un apdrošināšanas kompānijas darbojas katrā no dalībvalstīm. Banku pakalpojumi bieži vien ietvēra fizisku invaliditāti kā iemeslu, lai izveidot izņēmumus, taču pamatojoties uz pētījumu mums ir izdevies pārliecināt dalībvalstis, ka tieši veselības situācijas dēļ un šo veselības problēmu dēļ, ko rada fiziskā invaliditāte, nevis pati invaliditāte kā tāda, tad ves šīs veselības problēmas nevar būt iemesls, kāpēc tiek atteikts aizdevums bankā vai uh, uh, mašīnas apdrošināšana. Ja šādu izņē, izņēmumu var izmantot, tad tas ir jādara balstoties uz, da, uz datiem vai arī uz principiem. Šiem datiem ir jābūt uzticamiem un precīziem. Mēs esam izmantojuši visus šos punktus, lai sagatavotu jaunu priekšlikumu dokumentam, it īpaši uz otrā pānta septīto daļu. Es zinu, ka šī komiteja ir sagatavojusi grozījumu par šo tēmatu. Vēl Beļģijas prezidentūrai attiecībā uz finanšu pakalpojumiem ļoti svarīga šķita arī cauradzamība. Pašlaik daudzas apdrošināšanas firmas un bankas nedarbojas cauradzami. Proti tāda, kad tiek atteikti aizdevumi vai atteikta apdrošināšanas līguma noslēgšana. Ja bieži vien ir jāgriežas pie ombuda vai pie patērētāju tiesību aizstāvja, lai iegūtu informāciju. Informāciju, kāpēc tieši šis eh, pieteikums ir noraidīts, vai arī kāpēc ir jāmaksā augstāka apdrošināšanas prēmija. Mēs esam vērsušies pie šīs problēmas, mēs esam centušies risināt šo problēmu, un otrā pānta septītajā daļā mēs esam uh, likuši klāt vairākus teikumus. Mēs esam ieviesuši jaunu redakciju, sakot, ka ikvienam ir jāsaņem pietiekama informācija par apdrošināšanas firmu darbu. Tas būtu viss par finanšu pakāpojumiem. Tagad pievērsīšos mājokļiem. Iespējams, ka jūs nezināt, par kādiem mājokļiem tieši šeit ir runa. Šeit ir runa gan par privātajiem mājokļiem, gan par valsts Mm, dzīvokļiem, gan arī par sociālajiem dzīvokļiem. Un eh, visi šie mājokļi, visi šie mājokļu veidi ietilps direktīvas ap aptvērumā. Arī šeit dalībvalstis ir paveikušas labu darbu, balstoties uz aptājas lapu, ko mēs sagatavojām. Esam saņēmuši pozitīvu reakciju no visām dalībvalstīm, un tas nozīmē, ka mums ir izdevies sagatavot jaunu dokumenta variantu, balstoties uz informāciju, ko saņēmām. Jā, iespējams būtu labi nodrošināt izņēmumu, lai nodrošinātu privātās un ģimenes dzīves aizsardzību. Ko tad īsti es ar to domāju? Proti, ja jums pieder mājoklis un ja jūs vienu no istabām šajā mājoklī izīrējat, tad ja jums kā īpašniekam vajadzētu būt izvēlēji attiecībā uz īrnieku, kam tieši jūs vēlaties izīrēt šo istabu. Tas nozīmē, ka šeit ir izņēmums no vispārējā nediskriminācijas noteikuma. Runājām vēl par kādu svarīgu jautājumu, un proti te ir runa par direktīvas aptvērumu. Kā jau mēs teicām, šajā aptvērumā vajadzētu ietvert arī sociālos dzīvokļus. Daudzās dalībvalstīs netiek nošķirti sociālie mājokļi no parastiem valsts vai privātiem mājokļiem. Dažās dalībvalstīs sociālajie mājokļi ir ietverti šajā direktīvā, pamatojoties uz šīs konkrētās valsts sociālās drošības sistēmu. Ja runa par piekļuvi mājokļiem un uh, saprātīgiem pielāgojumiem, kā jūs zināt, ja cilvēks ar fizisku invaliditāti meklē mājokli, tad iespējams, ka uh, šis mājoklis ir kaut kādā veidā jāpielāgo šī cilvēka veselības stāvoklim. Un te ir ne par to, ko var eh, pieprasīt no īpašniekiem attiecībā uz eh, šī mājokļa pielāgošanu tā, lai tajā varētu dzīvot cilvēks ar fizisku invaliditāti. Protams, ka mums ir jāaizsargā eh, šie cilvēki ar invaliditāti, bet tajā pašā laikā mums ir jāaizsargā arī mājokļa īpašnieku tiesības. Lielas paldies! Tātad tas ir tas, ko mēs esam paveikuši Bēļģijas prezidentūras ietveros. Tad tas ir bijis tehnisks darbs, mēs balstījāmies uz aptājas lapām, un ir jāsaka, ka darba rezultāti ir bieži pozitīvi. Mēs esam strādājuši padziļināti un esam novērojuši, ka dalību valstīm ir bijusi visnotaļ pozitīva attieksme. Uh, Dalībvalstis ne tikai aizstāvēja savu viedokli, bet tās arī sāka domāt par daudziem jautājumiem. Mēs ceram, ka Ungārijas prezidentūra turpinās darbu, izmantojot šādas pašas metodas. Un tāda cerams, ja kaut kad nākotnē mēs atrisināsim politiskās problēmas, tad mums nevajadzēs vairs domāt par tehniskajiem jautājumiem. Es vēlētos vērst komitejas locekļu uzmanību uz to, ka Bēļijas prezidentūra ir organizējusi arī mm, kvalitātes tikšanos attiecībā uz šo direktīvu. Šajā sanāksmē piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku no dažādām NVO, no visām dalībvalstīm. Šis eh, pasākums bija ļoti svarīgs. Mēs izvērtējām divas direktīvas, kas runā par nediskriminācijas jautājumiem. Par nediskrimināciju darba vietā. Mēs izmantojām šo pasākumu kā piemēru tam, ka direktīva patiešām ir vērtīga, ka, ja tā tiek īstenota, tad ar to var gūt pozitīvus rezultātus. Tas būtu īsts skaidrojums par mūsu paveikto. Ja jums ir kādi jautājumi, es labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies, Pernokundze. Tagad dod vārdu Olsonu kungam no Eiropas komisijas. Paldies, priekšsēdas kundze nerunāšu gāri. Es zinu, ka jums ir blīva darba kārtība šodien. Komisija var pilnībā apstiprināt Beļģijas prezidentūras teikto. Esam ļoti pateicīgi par Beļģijas prezidentūras pieeju šim jautājumam, kā viņa to strādā, resursus, pūlīgs, ko viņa veltījuši šim dokumentam. Mēs apzināmies, ka nav vienkārši eh, spērt soļus uz priekšu viens prezidentūras laikā. Bet tiešām Beļģijas prezidentūra ir ļoti centusies. Eh, liels paldies viņai par to. Var tikai piebilst, ka viceprezidenta Redinga ir, pavad, ir pielikusi liels pūls, lai ļoti augstā līmenī, tiekoties ar ministriem, premjeriem, dažu izšķirīgo dalību valstu, tātad amatpersonām e, meklētu risinājumus ne tikai tehniskiem, bet arī politiskiem jautājumiem. Diemžēl tas līdz šim politiski uh, e, progress mēs neesam panākuši, tāpēc turpinām diskusijas tehniskā līmenī. Kā par noklums sacīja, daudzas jautājumas joprojām tehniskā līmenī mēs arī varam precizēt un uh, Uh, virzīt uz priekšu, gaidāt politisko pārāvumu um, un ļoti liels cerības liekam uz nākamām prezidentūrām Ungārijas un Polijas, ka tās varētu turpināt šo pieeju gan politiskā, gan tehniskā līmenī censties virzīt šo jautājumu uz priekšu. Tātad, ja jums ir kādi jautājumi, labprāt tos atbildēšu. Paldies, Olson kungs! Atgriežos pie kolēģiem. Vai kāds vēlētos runāt par šo jautājumu? De Jonga kungs un pēc tam referents. Intfelds kundze arī. Un tad atgriezīsimies pie referenta. Lūdzu, pirms De Jonga kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Es, protams, saprotu, ka padomē mēs tā ļoti uz priekšu tikuši nesam. Uh, Un jāsaka, ka tomēr tas ir eh, mazliet eh, pievils mūsu cerības. Pamatiesība aģentūras ziņojums tomēr būtu jāņem ļoti nopietni. Ir uzteicams Beļģijas prezidentūras e, pūliņi, un Beļģijas prezidentūra šķiet samērā optimistiski arī raugoties uz nākamo prezidentūru, Ungārijas prezidentūru. Man interesētu, kādas ir konkrētas, konkrēts pamats varbūt šīm cerībām uz nākotni. Un tad man ir otrs jautājums par izņēmumiem. Runājot par dzīvojamo telpu, attiecībā uz privāto dzīvi un ģimenes dzīvi, man jāsaka, man tas šķiet uh, pilnīgi traki, arī bīstam pieņemsim, ja kādam nepatīk melnādainie vai ebreji vai cits minoritāts, vienkārši var teikt, ka nē, tādiem es neizīrēšu savu dzīvojamo telpu. Ja tā ir jāsaprot šī direktīva, un uz to jau attiec šī direktīva, nu tad es nesaprotu, kāpēc tā vajadzētu būt. ja jūs izīrējat savu dzīvojamo telpu par maksu, tad tās jau ir sabiedriskās dzīves daļa, un šādā gadījumā nedrīkst būt diskriminācija. Pretējā gadījumā jūs nedrīkstat izīrēt e, dzīvojamo telpu brīvā tirgū, es tā uzskatu. Beļģijas prezidentūrā vēl ir konstatējis, ka arī dalībvalsts starpā pastāv dažādi viedokļi, un tas rada arī dažādas problēmas. Man interesētu, kādi tad ir šīs viedokļa atšķirīgas, vai tam esi saistīts ar uh, invaliditāti, vai drīzāk ar seksuālu orientāciju, ar ko. Paldies! Paldies, tagad vārds Intfeldē. Paldies, priekšsēdz kundze. Es arī runāšu Nīderlandiešu valodā pārmaiņas pēc. Sirsnīgs paldies Bēģijas prezidentūrai par darbu, jūs esiet ļoti pragmātiski eh, centušies risināt gandrīz vai neiespējamu uzdevumu. Man tas šķiet eh, noderīgi tehniskā līmenī eh, mēģināt virzīties uz priekšu, bet, protams, mēs arī saprotam, ka tam ir savs robežs, jo problēma pēc būtības nav tehniskas, bet politiskas dabas. Nav politiskās gribas šo jautājumu virzīt uz priekšu Ja mēs, piemēram, salīdzinām to ar eirozonas jautājumu, kur tiek konstatēts, ka visi kopā vēlas kaut ko, mēs vēlamies uh, glābšanas fondu valstīm, kas nonākušās grūtībās, uh, nu tad ir jāgroza līguma, labi, jo izturība, tad arī tas tiek darīts. Bet, ja runa par Eiropas pilsoņu tiesībā aizsardzību, tad taču tā nevar būt, ka mēs tikai varam risināt tehniskas detaļas un neko citu. Vēl tāda maz piebildu bankas uzskata to par riskantu, izsniegt kredītus, ņemot vērā patreizējo krīzi. Man tas šķiet tā ļoti ironiski, jāsaka. Ja kaut kas ir riskants, tad tā ir banku uh, politika, ne jau kaut kas cits, bet nu tā tāda maza cīniska piebilda. Nīderlandieši šiem arī nav tik laba vēstura attiecībā uz, uz, uz minoritāšu aizsardzību, un tāpēc jau no sākta gala esmu uzdevusi jautājumu, ko tad īsti mēs vēlamies. Mēs vēlamies labu horizontālu direktīvu pret diskrimināciju, bet te ir tomēr arī būtisks risks. Proti, tas, ka mēs iekalsim akmenī to, kāda diskriminācija pat labam eksistē, vai risks eh, ar laiku tad nekļūs arvien lielāks, gribu jautāt. Proti, ka arvien vairāk tiek zaudēts no šī regulējuma pozitīviem aspektiem un beigās paliks tikai pāri kaut kas tāds, eh, kas eh, apraksta patriesībā valdību patreizējo politikas status quo, kas nemaz īsti mums nepaliek, pat nepalīdz virzīties uz priekšu, vai nebūtu tad labāk vispār šo jautājumu kādu laiku nevirzīt? Vispirms vēlos sirsnīgi pateikties, ka Beļģijas prezidentūra ir mūsu vidū. Sākotnēji tā bija Spānijas prezidentūra, pēc tam Beļģijas prezidentūras pārstāvja, un abos gadījumos mēs redzam, ka Viņi vēlas virzīt lietas uz priekšus, priekšu. Ja, protams, pastāv kādi politiski šķēršļi, un tās var būt atsevišķas valdības, un tādas problēmas pastāv, tā tad nav vienkārši atrast risinājumu. Un nu par saturu. Es zinu, ka politiski nav pareizi vai korekti to sacīt, un tomēr vēlos minēt. Proti, tie, kas ir pret, man šķiet būtu jāsaka un jāpasaka konkrēti, kuras valstis ir pret un arī kāpēc, lai mēs to zinātu, lai mēs skaidri zinātu, kāpēc un kurš ir pret šo direktīvu. Man šķiet, šāda caurskatāmība ir nepieciešama. Tas, protams, nav vienkārši. Mēs bieži to esam minējuši, tāpat arī vairāku valdību pārstāvji ir izteikušies. Mums jābūt atklātiem. Protams, atbildes būs ļoti grūtas un neņemot vērā tikai Vāciju un citus gadījumus, būtu jāzina konkrēti gadījumi, konkrēti argumenti. Un vēl kāda lieta ir svarīgi, arī pilsoņiem ir jāzina, kā daži no šiem argumentiem padomē rada šķēršļus turpmākai attīstībai un ka tie pat ir pretstatā li, pret likumiem, kas ir piemēram Vācijā. Eiropa, Vācija ir pret šo Eiropas direktīvu. Bet tur tiek runāts par tiesībām, kas ir spēkā arī Vācijā, un tāpēc ir svarīgi, lai arī pilsoņi to zina, lai šo jautājumu par diskrimināciju varētu risināt, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums ja mēs vienlīdzīgu attieksmi neuzskatīsim par Eiropas tiesībām, bet mēs zinām, ka arī starptautiskā mērogā šai jomai ir ietekme. Runājot par tehniskiem jautājumiem, protams, ir svarīgi vienmēr paturēt visu kopainu Jaunajā kontekstā ir jauni juridiskie instrumenti, kas mums ir doti, piemēram, konvencija, api, ANO konvencija. Tā ir joma, kurā mēs varam darboties, un proti, ja Eiropas Savienība pievienosies šai konvencijai, un ne tikai dalību valsts atsevišķi. Ir svarīgi norādīt, uz šīm lietām, un daudzkārt izskanēja arī sacītais, kā subsidiaritāte, samērība un juridiskā nenoteiktība ir svarīgi ar argumenti. Kolēģiem šajā komitejā būtu jāzina, un tāpēc es arī vēlos norādīt, ka šīs pretrunas ir jau nonākušas tiesā, tika daudz jautājumu noskaidroti un gadījumos, kur ir pieņemts galīgs lēmums. Protams, nevaram sacīt, ka šīs juridiskās nenoteiksmības draudi pastāvēs vienmēr, un tas tomēr ir arguments, kas tiek minēts, bet mums ir jāzina arī, ka nu, tik sarežģīti jau arī tas nav, un tik neatrisinām šis jautājums arī nav, manuprāt. Un pēdējā lieta, kas šķiet svarīga. Dažkārt tiek minēts arguments, nu šodien tas neizskanēja, bet bieži dzirdam ekonomiskā krīze un arī izmaksas. Izmaksas, kas saistītas ar šīs direktīvas īstenošanu. Īpaši attiecībā uz pieeja, piekļuvu mājokļiem, uh, vēlos norādīt, un mēs nedrīkstam atstāt to bez ievērības, ka dažādās versijās, un īpaši esošajā versijā, ir noteikti termiņi, līmeņi šai īstenošanai, kas ir ļoti plaši aptverti. To nedrīkstam atstāt bez ievērības. Tātad pretēji tam, ko daži politiskās grupas ir minējušas iepriekš, bet padomu un parlaments ir pieņēmuši termiņus, kas ir ļoti visaptveroši. Tāpēc nevaram teikt, ka izmaksas būs pārāk lielas. Šo argumentu padome ar vienu izmanto, bet šeit vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem. Ja šo aspektu minēsim ekonomiskās krīzes laikā, bet patiesībā taču mēs esam par vienlīdzīgu attieksmi. Tas, protams, radīgs izmaksas, bet mums jāņem vērā izmaksas, kas saistīts ar cilvēkiem. Šie ir jautājumi, kas ir jāņem vērā. Un katrā ziņā mums ir jāņem vērā visa kopējā situācija un nav jāvērš uzmanība tikai uz atsevišķām detaļām. Tātad piekļuva mājokļiem, tas viss ir svarīgs, un arī citi aspekti, bet katrā ziņā priecājos dzirdēt, neliels progress ir panākts, ja pareizi sapratu, vismaz Spānijas prezidentūras laikā, tāpat arī Beļģijas prezidentūras laikā. Tur gan bija kādas tehniskas problēmas. Nākamajā padomas sēdē bija virkne citu problēmu. Ne tikai tehniska rakstura problēmas, arī juridiska rakstura problēmas, bet, ja mēs panāksim nelielu progresu, progresu mēs virzīsimies pareizajā virzienā. Vēlos noslēgt savu runu Gribu tikai vēlreiz sacīt, ka ir svarīgi, ka komiteja, tāpat arī parlaments, un to sacīsim arī komisijai un padomēji, proti, ka šis jautājums tiek risināts pēc iespējas ātrāk, lai panāktu sociālo atbalstu un atbalstītu cilvēkus, kas cieš no šāda veida diskriminācijas. Šis ir svarīgs jautājums, kas var stiprināt, palīdzēt stiprināt uzticamību Eiropas Savienībai, un uzticamība šobrīd ir nedaudz apdraudēta. Un būtu ļoti labi, ja mēs šādas diskusijas varētu noturēt regulāri, kopā ar padomas pārstāvjiem, nu, teiksim, reizi pusgadā, kopā ar attiecīgi prezidējošās valsts pārstāvjiem. Un mēs nedrīkstam ļaut šim jautājumam pazust no mūsu darba kārtības. Paldies! Varbūt padomu vēlētos rēģēt. Ja, um, ik ga kort ingaan op een aantal vragen en ik vermoed dat. Minēšu vairākus jautājumus, kas tika izteikti, un arī citus jautājumus, kurus sacīja De Jonga kungs. Runāja par jautājumu, protams, saistībā ar to, kas notiks pēc Ungārijas prezidentūras un to, kā tas tiks rasināts pēc tam. Jūs zināt, ka Ungārijā patreiz ir jauna valdība, ministru atbildība vēl nav noteikta, tātad šis sadalījums vēl nav noticis. No Ungārijas kolēģiem vēl neesam pietiekam daudz dzirdējuši par viņu nākamo darbu kārtību, jeb darbības jomām. Tas ir svarīgs jautājums, jo Ungārijā pašā šobrīd ir daudz risināmu jautājumu, proti par ministru prezidenta kandidatūru. Vēlos izteikties arī par atkāpēm, jeb izņēmumu gadījumiem, kas tika minēti, proti attiecībā uz privāto un ģimenes dzīvi, proti, ka tas varētu būt iemesls šādai atkāpēji. Vispārējais diskriminācijas aizlieguma direktīvām, bet nav tā, ka no jebkāda iemesla dēļ saistībā ar privātu un ģimenes dzīvi vajadzētu paredzēt šādu atkāpi, jeb izņēmumu. Piemēram, ja runa ir par māju, kur ir kopīga virtuve vai vānas istaba, tad tiešām runa ir par privāto dzīvi. Un tur vār vajadzētu paredzēt atkāpību izņēmumu dzīvokļu īpašniekam, bet ja īpašnieks izīrē istabu savā dzīvoklī vai mājā, izmantojot nekustamā īpašuma, īpašuma aģentūru vai ieliekot sludinājumu apdzē, tad tā jau ir publiskā sfēra un tur nedrīkst būt šāda atkāpe. Tātad šādas atkāpes būtu jāierobežo. Tika uzdots jautājums arī par to, vai mums ir radies iespējas, ka viena vai otra val dalība valsts uh, vienu vai otru diskriminācijas formu pastiprināti uztver. Es nedomāju, ka seksuālā orientācija, piemēram, eh, ir mazāk svarīga kā invaliditāte. Nu, šie ir sarežģīti jautājumi, bet man nav radies iespējas, ka dalība valstīs būtu dažāda veida attieksme pret dažādiem diskriminācijas veidiem. Tikai mēs zinām, ka dažāda veida invaliditātes pastāv, un mēs zinām, ka arvien šie jautājumi un cilvēku problēmas pastiprinās, un ka tie ir arvien būtiskāki. Un vēl par citiem komentāriem attiecībā uz to, ka daudz pozitīvi aspekti zūd. Beļģijas prezidentūras mērķis arī sastādot dažādus dokumentus, bija noteikt labāku jomu un paredzēt lielāku caurskatāmību. Ja tiek pieļauti noteikti izņēmumi, ka tie tiešām tiek ierobežot, ka mēs zinām, kāpēc tie ir paredzēti, ka šos iemeslus mēs varam arī pierādīt, proti lielāka caurskatāmība. Un šī sliktā pieredzes gadījumi, kādi pastāv. Nu, šajos gadījumos mēs mēģinām tos labāk definēt, arī ierobežot un pierādīt, ka ir iemesli. Proti, ir svarīgi, ka ikvienam pilsonim būtu piekļuve un lielāka caurskatāmība Komisija, eh, vai jūs vēlatos ko piebilst? Paldies. Ja vēlreiz īsumā par izņēmumu jautājumu un konkrēto jautājumu, ko De Jonkungs pacēla. Protams, komisija ir izteikusi priekšlikumu, parlaments ir visai plašu atzinumu sagatavojis, un tur ir ņemts vērā, ka mums ir pamatiesība hārta, e, attiecīgajā priekšlikumā arī e, šīs hārtas normas ir jāņem vērā, bet arī privātuma tiesības ir šeit ņemams vērā, mums ir jāņem vērā dažādas pamatiesības, un šis priešlikums Eh, ievēro, es domāju, pareizi līdzsvaru. Komisija nevarētu atbalstīt kaut ko, kur eh, dažādu pamatiesību ievērošanu nav ievērot. Kas attiec uz. Tad komisija eh, liels pūliņš pieliek tam, lai nebūtu tā, ka vienas pamatiesības tiktu uzskatītas par svarīgākām par citām juridiskās noteiktības interesēs, uz kurām padomu ļoti raugās, mums ir jāsaglabā šī direktīva viengabalaina. Tad arī tā būs labāk implementējama. Un, ja runa par to, ka daži diskriminācijas pamati varbūt ir eh, rada lielākas problēmas nekā citi, es nedomāju, ka ir šāda tendence. Es domāju, ka jautājums par uh, diskrimināciju uz vecumu pamatu, tas daudz pastāv ārpus darba tīri, piemēram, attiecībā uz sociālo drošību. Un šis jautājums arī ir jāskata, runājot par direktīvas eh, teksta galīgo redakciju. Tad mums ir runa par eh, piekļuvu. Romeo Rēdas kungs ir um, ehm, invalīdu tiesība Eiropas konvencija. Mums jāstāsta, kā tas darbojas praksē. Uh, Tātad ar dažādu telpu piekļuvu uh, invalīdiem, protams, tas viss ir ļoti dārgi, tas ir eh, jāsprot, bet direktīvi ir jāsaglabā vienglabāni, tas ir ļoti svarīgi priekšsēdskundz. Paldies, Sofija Infeld, bet ļoti īsi lūdzu, Sofija. Jā, jā, labi, tikai 30 sekundes, tikai gribēju Beļģijas prezidentūrai vēlreiz skaidri pateikt, ka es nerunāju par izņēmumiem attiecībā uz uzņēmumiem. Uh, apdrošināšanas kompanijām, bankām, bet es runāju par to, kuras dalībvalsts mēģina sev izcīnīt attiecībā uz jomām, kur viņas uzskata, ka tām nav jāaizsargā pilsoņtiesības par to esmu nobežījušies. Paldies, tagad došu vārdu Herum kungam, kurš ir pamatiesība aģentūras direktors, kurš mums iepazīstinās ar ziņojumu. Paldies! ļoti labi apzinos, ka laika nav daudz, tāpēc es tikai ļoti īsi tādā virsrakstu veidā stādīšu jums priekšā šo ziņojumu. Vispirms paldies par ielūgumu ierasties šodien uz jūsu sanāksmi, lai iepazīstinātu jūs ar mūsu jauno ziņojumu par uh, vienādu attieksmi pret personām, kas cieši no homofobijas trā, uh, eh, un dis diskriminācijas seksuālās orientācijas pamačis ir pirmais ziņojums, ko aģentūra sastādījusi. Uh, kas analizē e, tādas juridiskas, e, juridisko varbūt virzību, un mēs e, to darīsim arī citās jomās turpmāk. Tātad ziņojumi būs tādi momentu uzņēmumi attiecībā uz tiesisko situāciju un uz praktisko situāciju. Tas, protams, ir ļoti interesanti dažādā ziņā, jo mēs tad eh, gūstam skaidrāku skatu par to, kāda ir situācija. Pievienoto vērtību tas dod īpaši tad, ja mēs eh, kaut kādas tendences varam konstatēt. Un tad mēs varam konstatēt, ka ES eh, darbībām tiešām ir arī kāda ietekme uz reālo situāciju, jeb šo atkal pretējais, ka šādas ietekmes nav un kas tātad darbojas, kas nedarbojas. Nu, lūk, pirmais šāda veida ziņojums. Pavisam īsi sacīšu to, ka ziņojumā mēs redzam, ka daudzās jomās notiek virzība uz priekšu. E, likumdošana situācija tiek uzlabot, veci fenomēni izzūd. Pirmais ziņojums jūsu komitejā tika stādīts priekšā 2008. gadā, dati ir vākti 2007. gadā, un šī ziņojuma dati tiek, tiek vākti līdz šī gada vasarai. Tātad mēs runājam par 2-3 gadu periodu. Tagad man, man mazliet jāpalec uz priekšu piezīmēs, atvainojiet, jā. Ja varbūt nebūs tik glūda prezentācija. Tātad, runājot pār vārdarbību un uh, eh, eh, LGBT personu diskrimināciju, īpaši attiecībā uz transseksuāļiem, kas bieži cieši no fiziskās vardarbības, tikai pat labam 13 es dalībvalstīs ir aizliegts uh, naida kurināšana pret LGBT personām. Uh, Um, un tagad tikai 11 es dalībvalsts homofobisks vai transfobisks uh, uh, motivācijas kā vainu pastiprinošu apstākli klasificē, un tagad ir dažas valsts, kas ir pie uh, vēl pievienojušies šim sarakstam. Skotija ir pirmā valsts, kas uh, Eh, eh, savās krimināltiesībās ir iekļaus punktu par transseksuāļu aizsardzību krimināltiesībās. Eh, īpaši nozīmīgs konkrētajās debatēs, kas mums šodien ir attiec uz vienlīdzīgu attieksmi dalību valstīs, šajā ziņā arī mēs konstatējam pozitīvu virzību uh, jau 18 ES dalībvalstīs ir aizliegta diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata, Eh, jomās, kas ir plašākas pār eh, nodarbinātību, piemēram, piekļuvu pakalpojumiem un precēm. Eh, pirms trim gadiem bija 16, tagad ir 18 šādas valsts. 20, bija, tagad ir, iepriekš bija 18 valsts, ir tādas, kas ir izveidojušas vienlīdzības aģentūras, kuras tagad arī strādā ar seksuālas orientācijas jautājumiem. Uh, un diskriminācijas aizliegumu attiecībā uz šīm mm, grupām. Vēl ir tāda virzība attiecībā uz brīvu kustību, ģimeņu apvienošanu, ka trīs ES dalībvalstīs ir savu likumdošanu tagad grozījušas, lai precizētu, ka laulība ir e, varbūt tikai starp pretējā dzimuma piedarīgiem. Līdz ar to viņas e, e, pievienojās vairākam dalībvalstīm, kas um, neatzīst uh, viendzimuma laulības, kas ir noslēgts citās valstīs, bet vēl spēcīgāk šajā gadījumā tiešā tekstā ir uh, Eh, likumdošanā pateikuši šīs valsts, ka es pilsoņi nevar baudīt brīvo pārvietošanās attiecībā uz uh, uzturēšanās atļaujām brīvu dzīvesvietas izvēli attiecībā uh, neskatoties uz seksuālo orientāciju. Tātad ir šādas dalībvalstis, kas ir konkrēti likumdošana tādā ziņā piemēram, bet uh, tomēr arī kopīgā virzība uh, ko mēs vērojam, ir vērsta uz priekšu, kur mēs redzam, ka četras valstis ir nākušas klāt kopš 2007. gada, kuras ir savā likumdošanā tagad uh, paredzējušas normas uh, attiecībā uz vienzimumu laulību un trīs dalībvalstīs ir likumdošana attiecībā uz reģistrētām partnerattiecībām. Tātad, uh, ja mēs runājam par tendencēm, tad es domāju, ka tendence ir uz priekšu. Uh, Eh, tiek reģistrētas vanviedzuma nu laulības, atzīts vai arī reģistrētas lauluma attiecības, bet ir trīs valsts, kas ir diezgan nepārprotam virzījušies tieši pretējā virzienā. Tātad vairākas negatīvās attīstības tendences, pa kuras eh, es te pieminēju, ir, bet ir arī pozitīvas, negatīvās tendences lielā mērā sakņojas eh, tolerances nesamībā, kas ir grūti iznīdējami un interesanti būs, kā socioloģiskajos datos parādās šīs tendences. Bet pat labāk mēs varam izdarīt secinājumu, ka ir joprojām dziļi iesaknojušās homofobiskas tendences vairākās dalībvalstīs. Mm, pētījumi parāda arī to, ka izglītības jomā, īpaši sākumskolas, eh, pirmskolas, tur ir ļoti svarīgi strādāt ar šiem jautājumiem. Laikam laiks man beidzies, varētu sacīt vēl daudz ko, bet lūdzu iesaku lasīt ziņojumu, tur ir daudz datu, daudz tabulu, un tur jūs variet arī šīs tendences paši eh, saredzēt attiecībā uz dalībvalstīm, kā arī uz eh, kopienu. Es ceru, ka tas būs ieguldījums tālākajā jautājuma attīstībā, jo mums tiešām ir ļoti nepieciešama Eiropas līmenī horizontāla direktīva. Man jāsaka, ka ir ļoti eh, grūti eh, izskaidrot, kādēļ pastāv šāda hierarhija attiecībā uz diskrimināciju, un es ļoti ceru, ka nākamās prezidentūras varēs Eh, Eiropas tiesībās šo nekonsekvenci eh, likvidēt. Paldies, Šerukungs. Eh, paldies, ka veltījāt mums savu laiku, un tagad Intfeldes kundze vēlējās ko piebilst. Nesākšu tagad debates, laika mums tam nav. Sofija. No, ne debats, diemžēl mums nebūs laika, mums vairs nav, bet ja tev ir kas sakāms, nu lūdzu. Interpret, Uh, Boskurt, wanted... Boskurt, kungs, jūs grib... Boskurt, kungs, jūs gribējāt kaut ko teikt? Es man. Es... Vai tiešām nebūs iespējas izteikties? Uzdodiet īsi jautājumu, bet uh, lielas debatas tiešām nav paredzētas, ja mums nav laika. Nu, man šķiet, ka tiešām žēl, ka nav eh, šādu debašu, ja jau Kieram kungs ir ieradies pie mums. Mēs er nu, ar prieku uzklausījām viņa prezentāciju, bet ļoti žēl, ka mums nav paredzētas debatas. Jebkurā gadījumā gribētu uzdot divus īsus jautājumus. Kas notiek ar eh, kandidātu valstīm? Jūs runājāt par 27 dalību valstīm, taču ir arī tādas valstis, kas vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Šīm valstīm taču arī vajadzētu izpildīt eh, šādus pašus principus. Vai jūs skatījāties uz to, kas notiek šajās valstīs, un ja nē, vai jūs to darīsiet? Otrais, jūs runājāt par dažām dalību valstīm, kas eh, pieļauj dažādus vainu stiprinošus apstākļus attiecībā uz homofobiju. vai tiek reģistrēti šādi cilvēki dalībvalstīs? Mēs zinām, ka situācija ir daudz sliktāka nekā, nekā tā jau vajadzētu būt. Kas jums būtu sakāms par šo? Nu, ja jūs uzdevāt divus jautājumus, tad es došu vārdu arī Sofijai, lai viņa varētu izteikties. Sofija cimzot nevēlas izteikties. Dejona kungs lūdzu. Jā. Ja Es arī izteikšos ļoti īsi, ja mums nav laika. Es eh, vēlējos pateikties eh, Kjārama kungam. Es uzskatu, ka mūsu komitejai vajadzētu šo cilvēku patiešām slavēt, tīpaši par viņa sagatavoto ziņojumu. Es uzskatu, ka komitejā vajadzētu padomāt par kādu jautājumu, un es eh, labprāt arī uzdošu viņam sīkākus jautājumus mazliet vēlāk pusdienlaikā. Mums ir bijušas ļoti sīkas debates, arī plenārs sēdē ar komisāru Redingu kur mēs runājām par to, ka dažas dalībvalstis šķiet eh, neparedz eh, vienzimuma laulības savā likumdošanā. Man ir jāsaka, ka tolaik komisāra Redinga šķiet norādīja, ka Tādējādi mēs pārkāptu pašreizējo direktīvu par eh, brīvu kustību, brīvu pārvietošanās brīvību. Es gribētu uzdot Kjāram kungam šādu jautājumu, tā kā mēs neesam saņēmuši atbildi no komisāras. Varbūt mēs varētu saņemt rakstisku atbildi par tām valstīm, kuras ir pieņēmušas tiesību aktus pret viendzimumu laulībām. Kjāram kungs, lūdzu. Lielas paldies. Jautājums par kandidātu valstīm. Līdz šim mums nav bijis iespējas veikt pētījumus par kandidātu valstīm. Taču um, šajā vasarā Horvātija kļuva par novērotāju mūsu aģentūrā. Tas nozīmē, ka mēs varam sākt veikt mūsu pētījumus arī Horvātijā. Cerams, ka nākamgad pievienosies Maķedonija mūsu aģentūrai, un par Turciju, protams, mēs runāsim daudz vēlāk. Taču tas nozīmē, ka vismaz Horvātijā mēs veiksim šādus pašus pētījumus pavisam drīz. Pašlaik eh, šādi pētījumi netiek veikti, mums nav datu. Bet es pilnībā jums piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jādomā arī par šīm valstīm. Par reģistrēšanu un eh, vainu pastiprinošiem apstākļiem es īsti nezinu. Pašlaik es eh, nevaru sniegt jums atbildi. Mēs skatāmies uz šiem jautājumiem. Mēs arī iepriekšējās debatēs par to runājām. Uh, proti par datu apkopošanu, par eh, seksuālo orientāciju un eh, citiem jautājumiem. Es varbūt atbildēšu jums mazliet vēlāk uz šo jautājumu. Attiecībās brīvu kustību un eh, ģimeņu apvienošanos gan mūsu iepriekšējā ziņojumā, gan šajā ziņojumā mēs esam runājuši par šo jautājumu, par uh, pārvietošanās brīvības direktīvu, taču mēs gaidām no komisijas juridisku analīzi un arī viņu reakciju šajā jomā. Lielas paldies, Kieram kungs! Tas nozīmē, ka šo darba kārtības punktu mēs varam slēgt, un pirms mēs pievērsīsimies nākamajiem punktiem, man jums ir, man jūs ir jāinformē par referentu nozīmēšanu. Hautals kundze par gada pārskatu par 1049 regulas īstenošanu, piekļuvi dokumentiem, Busitulkungs par budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas Savienības aģentūrām un komisijai. Intvaldes kundze par Eiropas Savienības Kanādas nolīgumu par PNR datu izmantošanu. Tagad turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu, un tas ir Eirodaka izveide pirkstu nospiedumu salīdzināšanai pārskatītā versija. Šīs dokuments ir iekļauts pat, patvērumā dokumentu pakotnē, un mēs runāsim par ziņojuma projektu grozītajiem priekšlikumam Eirodok regulē. Šis priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas tika prezentēts 2010. gada novembrī, un Monika Makovei ir nozīmēta par referenti. Vispirms došu vārdu Makovei kundzei, lai viņa prezentētu ziņojuma projektu, un pēc tam mēs uzsāksim diskusijas. Lūdzu, Makovei kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau priekšsēdētāji norādīja, komisija ir iesniegusi grozītu priekšlikumu par Eirodak regulu, un tas notika 2010. gada oktobrī. Šis ir trešais priekšlikums par šo tekstu pēc 2008. gada decembra un 2009. gada septembra priekšlikumiem. Uh, Šis priekšlikums, ko ir iesniegusi komisija 2010. gada oktobrī, izņem piekļuvi tiesība aizsardzības nolūkiem, kas bija iekļot, iekļauti 2009. gada priekšlikumā. Tāpat tiek ņemta vērā parlamenta 2009. gada māja rezolūcija un ir ņemtas vērā arī iepriekšējās sarunas padomē. Tāpat arī ir ieviesti divi papildu elementi. Uh, 18. panta 4. punktā ir iekļauta nepieciešamība pārbaudīt uh, automātiskus uh, siltum uh, paraugus, ko apstrādā daktiloskopiskie eksperti. Un ir iekļauti arī attiecīgi nosacījumi, kas ļauj komitējā balstoties uz topie regulu uh, sagatavot brošūras kas tiek darīts saskaņā ar Dublinas regulas 4. pantu. Uh, Ziņojuma projektā, kas jums tika nosūtīts pagājušajā nedēļā, esmu iekļāvusi arī vairākus citus elementus. Esmu izskatījusi datu, Eiropas datu uzrauga 2009. gada ziņojumu un arī Eirodoka ekspertu 2009. un 2007. gada pārskatus. Te ir eh, vairāk grozījumu, kurus var iedalīt divās kategorijās. Pirmā kategorijā ir iekļauti tehniski grozījumi, piemēram, uh, lai atbilstu Lisabonas līguma nosacījumiem, tāpat ir runa par pārskatīto grozījumu rekvalifikācijas direktīvai, tāpat ir runa par eh, iekšējām referencēm tekstē un pielāgojumiem. Uh, tāpat mēs vēlamies arī iekļaut skaidrojumus tekstā, mēs uh, gribam izmantot dažādus uh, piemērus, piemēram, 4. pantā jūs varat apskatīties uz līdzīgiem grozījumiem, tāpat arī mēs atsaucamies uz 4. panta 4. punktu, kur ir runa par komisijas ievēr, ie, eh, ieviesto pārējais periodu, tāpat arī runa par uh, dažādiem paskaidrojumiem attiecībā uz piekļuvi datiem. Es labprāt uzklausīšu kolēģu viedokļus par um, šo projektu. Un es arī vēlētos pateikties ēnu referentiem par uh, pirmajām diskusijām, kas mums jau bija oktobrī. Noslēgumā es vēlētos izteikt eh, dažus eh, komentārus par eh, dalībvalstu iespējām, tiesībā aizsardzības iestāžu un Eiropola iespējām piekļūt Eirodaka centrālajiem datiem, balstoties uz dažādām izmeklēšanām par teroristu izrītiem noziegumiem. Komisijas priekšlikumā, kas tika sagatavots 2009. gada septembrī, šāda iespēja tika paredzēta, taču, kā jau es minēju, šajā priekšlikumā šādas iespējas vairs nav. Šajā priekšlikumā tika paredzēts, ka šāda iespēja tiktu dota tikai tad, ja e, dalībvalstu daktiloskopisko datu bāžu salīdzināšana un arī automātisko datu bāžu salīdzināšana saskaņā ar padomes 615 lēmumu, tas, kad mēs, tā saucamais prīmes lēmums, dotu negatīvus rezultātus. Bez tam šāda piekļuva būtu iespējama tikai tad, ja ir jāizmeklē teroristu noziegumi vai arī citi noziedzīgi nodarījumi konkrētos gadījumos, un arī tad, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šāda eirodatu salīdzināšana dotu ievērojams rezultātus šāda veida izmeklēšanai. Tāpat arī Hītri Plai tiktu salīdzināts ar Eirodaka glabātajiem datiem. Uh, Es pieņemu, ka jūs visi zināt, kas tie ir par datiem. Tāpat arī lūgumi iesniegt papildu informāciju netiktu ietvērti uh, eh, padomas lēmumā, bet tiktu iekļauti esošajos lēmumos. Tad tie ir runa par prīms lēmumu un par padomas lēmumu attiecībā uz izlūkošanas datu apmaiņu starp eh, dalībvalstu tiesību aizsardzības iestādēm un savstarpējas palīdzības sniegšanu. Es uh, vēlējos um, skaidri norādīt uz uh, šiem jautājumiem, kas attiecas uz uh, tiesība aizsardzības iestāžu darbu. Kā jau es teicu, tas nav iekļauts pašreizējā priekšlikumā, taču es zinu, ka padomē dalībvalstīs uh, vienprātīgi ir pieņēmušas lēmumu, ka tās vēlētos nodrošināt šādu piekļuvi attiecīgajā lēmumā. Es saprotu, ka komisija izslēdza šādu iespēju no pašreizējā pārskatītā priekšlikumā, lai virzītu uz priekšu patvērumu paketi un lai laicīgi sagatavotu aģentūru, lai tā varētu darboties ar lielapmēra IT, IT sistēmām. Taču es uzskatu, ka šo iespēju mums vajadzētu arī nākotnē izskatīt. Ja kolēģi vēlēsies eh, sīkāk runāt par šiem jautājumiem, tad es atsaukšos arī uz esošo eh, regulējumu, tad, tad tehnisko līmeni, kas attiecas uz tiesību aizsardzību. Tāpēc noslēgumā es eh, gribētu izklāstīt turpmākos procedūras posmus. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 9. decembris. Otrā tikšanās ar ēnu referentiem ir paredzēta, lai mēs varētu izskatīt grozījumus, kas tiktu iesniegti, un iespējamais balsojums varētu notikt mūsu komitejas sanāksmē 25. vai 26. janvārī. Paldies, tas būtu viss. Lielas paldies, Makovei kundze. Es tagad eh, došu vārdu padomas un komisijas pārstāvjiem, vai viņiem būtu kas sakāms. Stenda Dekārta kungs, lūdzu. Dank u wel, dank u wel om uh, ons hier het woord te... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka ļaut man izteikties, un pateicos arī Makovei kundzei par ziņojumu. Manuprāt, tas ļoti labi apliecina iespaidu, kāds mums ir padomē. Proti, ka komisija šīs sarunas, ka ir notikušas sarunas un ka tā komisija ir ņēmusi vērā šīs sarunas arī padomē ir radies iespējas, ka tehniskā līmenī patiesībā eh, vairs tikai maz, kas ir jārunā, tikai neliela tehniska precizējuma, pielāgojuma, bet tas jau ir labs pamats. Protams, ir kāds elements, uz kur norādīja arī Makovei kundze, proti piekļuvas elements. Runa ir par piekļuvi tām vietām, kurām ir jānodrošina kārtība, tātad institūcijām, kas ir atbildīgas par to. Visām dalību valstīm ir bijusi iespēja izteikt savas bažas, ka komisija nav izteikusi savus priekšlikumus šai piekļuvēji. Katrā ziņā tas ir komisijas kompetences jautājums. Komisija padomēja sacīja, ka ir gatava nākotnē ņemt vērā šo jautājumu, šo aspektu. Paldies! Thank you. The commission. Komisijai vārds. Yes. Thank you, Madam Chair. Uh, I think I will. Uh... Paldies, priekšēdētāji. Es uh, neatkārtošu laika grafiku, ko Makovei kundze jau, jau nosauca. Kā jau jūs zinat, tas ir trešais komisijas priekšlikums. Pašreizējo priekšlikumu mēs pieņēmām 11. oktobrī, lai sniegtu palīdzību, un Beļģijas prezidentūrai taču ir jāvirzās uz priekšu ar patvērumu paketi. Tāpat mums ir vajadzīgs ātrs lēmums pie šiem jautājumiem, un mums ir jānodrošina aģentūras izveide, kā jau tas ir plānots 2012. Eh, gada sākumā. Uh, Šajā priekšlikumā ir iekļauti visi pirmā priekšlikuma mērķi, proti te ir runa par efektīvāku datubāžu izmantošanu, lai nodrošinātu Dublinas regulas piemērošanu, labāka personas datu aizsardzība, Eirodaka operatīvā uzraudzība plānotajā aģentūrā, kā jūs zināt, komisija būs tā, kas būs atbildīga par operatīvo uzraudzību. Tāpat arī runa par sarunām padomē un ir ņemts, ņemta vērā pirmā Eiropas parlamenta likumdošanas rezolūcija. Attiecībā uz konkrētiem elementiem, kas ir iekļauti priekšlikumā, mēs esam nodrošinājuši Dublinas komitoloģijas komisijas brošūras sagatavošanu. Te ir runa par m, mm, patvēruma meklētāju informēšanu par viņu tiesībām saskaņā ar Dublinas regulu. Tāpat arī eh, dalību valstīm ir jāpārbauda uh, no Eirodaka saņemtie dati un ir eh, jāpiesaista dakloskopijas eksperti. Kā jūs atcerieties, eh, šie jautājumi tika detalizētāk izskatīti šīs direktīvas pašreiz, pašlaik spēkā esošā direktīvas preambulā. Tagad eh, tie tiks likt iekšā regulas tekstā. Tāpat te ir runa arī par m, mm, to, ka ir atsaukta iespēja izmantot Eirodaka datus tiesībā aizsardzības nolūkos un ir izdarīti vairāk citi svītrojumi tekstā. Uh, Es vēlētos arī vērst jūsu uzmanību uz tēmatu, kas varētu būt svarīgs turmākajās sarunās. Te ir runa par jautājumu, kurā kopa likumdevējiem vajadzētu panākt vienošanos. Te ir runa par kat otrās kategorijas, kategorijas datu uz, uzglabāšanu. Te ir runa par datiem attiecībās cilvēkiem, kas tiek aizturēti mm, šķērsojot robežu. Uh, Kā jūs atcerieties, pašreizējā regulā šāda veida dati tiek uzglabāti divus gadus. E, komisija pārskatīšanas procesa rezultātā ir ieteikusi samazināt šo periodu no diviem gadiem uz vienu gadu, lai vairāk nodrošinātu lielāku atbilstību ar Dublinas regulu. Tāpat arī ir atšķirīgs viedoklis attiecībā uz EDAP un Eiropas Savienību, un arī padomi ir atšķirīgs viedoklis. Tagad atgriezīšos pie tiesību aizsardzības eh, iekļaušanu noteicībos datu izmantošanu. Es vēlētos atsaukties uz komisāras Mālstrēms pieeju. Pēdējā tieslietu un iekšlietu padomē tur tika runāts par to, ka varētu izskatīt uh, nodrošināt atļauju šādu datu piekļuvēju. Bet te ir runa tikai par Dublinas ārkārtas mehānismu, tā saucamo apturēšanas klauzulu. Paldies, ka priekšādātājiem teicu, es atklāšu debates, mums ir vairāki runātāji, sarakstā pirmais būs Morājas kungs. Paldies! Šķiet, ka ēnu referentu tikšanās eh, galvenais temats, vismaz mūsu grupai, bija piekļuvašai datu bāzai tiesībā aizsardzības nolūkos. Tagad, kad komisija ir izslēgusi šo elementu no priekšlikuma, mēs esam panākuši divas lietas. Pirmkārtām tiek pātrināts viss process, mēs varam turpināt darbu pie patvēruma paketes, un otrām kārtām mēs varam atbalstīt dažādus tehniskos grozījumus kurus ir ieteikusi Makovēja kundze. Šis ir pārskatīts priekšlikums, tas nozīmē, ka mēs grozīsim tikai tos aspektus, kurus komisija ir grozījusi. Tas nozīmē, ka mēs varam patiešām labi sadarboties ar Makovēju kundzi, un mēs labprāt arī ņemsim vērā viņas visnotaļ loģisko un saprātīgo pieeju. Kaunais klopšanas akmens eh, attiecībā uz mūsu grupu tagad ir eh, pazudis, jo to ir aizspērs prom komisija. Un es ceru, ka mēs padarīsim patiešām ātri virzīties uz, pri uz priekšu pie patvēruma paketes. Vēbers kundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Mūsu ēna referente Sāra Lutvorda nevarēja būt klāt šodien, tāpēc izteikšos viņas vārdā. Tas, ko viņa vēlējās teikt, īsnībā atspoguļo arī, arī Aldi grupas viedokli. Mēs gribētu atbalstīt Makovēja kundzes ziņojumu. Mēs augstu novērtējām to, ka e, daži argumenti, ko pauda Edā par labākiem standartiem, tagad ir iekļauti ziņojumā. Mēs arī atbalstam to, ka pašlaik ziņojumā ir atspoguļots tas, ka komisija ir izņēmusi iespēju dalībvalstu tiesību aizsardzības iestādēm piekļūt šiem datiem. Taču, uzklausot to, ko referente tikko minēja, un arī to, ko minēja padomjas pārstāvi, mums ir jāuzsver, ka kaut gan mēs e, turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem un mēs atbalstīsim šo ziņojumu, mūs uztrauc šīs e, durvis, kas vēl vien ir palikušas atvērtas attiecībā uz iespējamām izmaiņām nākotnē. Proti, mēs dzirdējām, ka padome vēlas pieļaut tiesība aizsardzības iestāžu piekļuvi datiem. Mēs pat tiešām iebilstam pret to, un mēs gribētu arī to paust padomējiem Beļģijas prezidentūrai, arī Ungārijas prezidentūrai. Mums ir vairāk iemesli. Uzskatu, ka ik viens pēdējo nedēļu gaitā ir saņēmis eh, brīdinājumus no datu aizsardzības iestādēm, no pilsoniskās sabiedrības, un ļoti daudz iebilst pret eh, priekšlikumu, jo šāda piekļuve varētu pārkāpt eh, privātās dzīves neaizskaramību un varētu radīt arī vairākus krimināltiesību pārkāpumus. Tiesība aizsardzības iestādēm tādējādi būtu iespēja ja iegūt eh, vairākus biogrāfiskus datus, kas ir saistāmi ar eh, pirkstu nospiedumiem. Mums ir jāatcerās par 2009. gadā veikto ietekmes novērtējumu. Tāpat arī ir jāatcerās par eh, papildu izdevumiem, kas radīsies gan dalību valstu, gan Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz Eirodak funkcionēšanu. Mēs noteikti uzskatām, ka padome nedrīkstētu uzsākt šādu dārgu pasākumu, kura pievienotā vērtība ir apšaubāma. Mums arī nav skaidrs, kāds mērķis ir šādai aģentūrai. Mēs īsti nezinām, kāds bija šīs aģentūras mērķis jau pašā sākumā. Bet, eh, nu, es domāju, ka šīs eh, atvērtās durvis cerams tiks aizvērtas. Paldies Renātei Dejonga kungam vārds. Lielas paldies priekšādātāji. Man arī jāsaka, ka dažkārt esmu nedaudz pārsteigts par dažu dalībvalstu rīcību. Ja šīs dalībvalstis mm, rokās pa arhīviem un, mm, ne, un aizmirst par Dublinas konvenciju un mm, par to, kāpēc tā vispār tika radīta, proti salīdzināt pirkstu nospiedumus tajā valstī, kas ir atbildīga par patvērumu pieteikumu. Nereizi netika izmantots arguments, ka mums šos datus vajadzētu izmantot pret teroristiem vai pret noziedzību. Es uzskatu, ka padomē vajadzētu atcerēties šos vēsturiskos notikumus un vajadzētu arī atcerēties pārējo argumentus. Tiek pilnībā izmantī, izmainīts šī instrumenta mērķis, ja mēs dodam piekļuvu Eirodak datiem tiesībās ardzības iestādēm. Uh, Es vēlētos apsveikt eh, komisāri par to, ka ir sagatavots priekšlikums bez šādas piekļuves, un es eh, domāju, ka ir pilnīgi nepareizi dot šādu piekļuvi. Tāpat arī juridiski tiktu radīts ļoti daudz problēmu ar šādu veidu instrumentu. No otras puses, es piekrītu komisijas pieejai uh, pieturēties pie šīs patvēruma pakotnes. Mūsu grupā ir līdzīgs viedoklis. Es vēlētos pateikties Makovei kundzei par tehniskajiem grozījumiem, kas ir ieviesti daudz um, Eiropas par parlamenta ziņojumā, un es ceru, ka mums būs arī visnotaļ rezultatīvas diskusijas par šiem jautājumiem. Esmu pamanījis, ka Makovei ziņojumā ir iekļaut atsauce uz piekļuvi tiesībā aizsardzības iestādēm. Es tiešām nožēloju, ka tas ir izdarīts pirms eh, mēs mm, esam strādājuši pie grozījumiem. Albrecht kungam vārds. Paldies priekšādētā. Es arī vēlētos pateikties referentēm un ēnu referentiem, jo līdz šim uh, attieksme ir bijusi visnotaļ pozitīva. Es vēlētos atbalstīt Vēberis kundzei par piekļuvi tiesībā aizsardzības nolūkiem. Esam saņēmuši ļoti spēcīgu kritiku no parlamenta puses Tika minēti vairāki argumenti, kāpēc, mūsuprāt, nav samērīgi atvērt šīs datu bāzes jauniem nolūkiem, piemēram, tiesību aizsardzībai. Un tieši tāpēc es vēlētos, lai komisija un parlaments kopā strādātu pie šī priekšlikuma, proti svītrojuma. Esmu dzirdējis, ka padomē ir vienprātība attiecībā uz šādu piekļuvi. Tas nozīmē, ka mums noteikti vajadzētu organizēt debates. Es uzskatu, ka mums vajadzētu paust skaidru parlamenta nostāju šajā jautājumā. Paldies, Monikai vārds. Paldies. Ir pilnīgi skaidrs no tā, ko minēja padome un komisija, ka mēs uh, turpināsim strādāt pie šī priekšlikuma tā pašreizējā redakcijā. Un eh, padomi gatavos arī priekšlikumus, kuros būs runa par nosacījumiem, lai nodrošinātu piekļuvi tiesībā aizsardzības iestādēm. Es arī saprotu, ka pie citiem eh, grozījumiem nekādu jautājumu nav, un eh, mēs varam būt viensprātis. Paldies par jūsu ieguldījumu, un, ja jūs varat akceptēt eh, ieteiktos termiņus, tad mēs varētu šos jautājumus izskatīt mūsu nākamajā sanāksmē. Mēs varētu runāt arī par piekļuvu tiesību aizsardzības iestādēm. Lās paldies, Monika! Tā kā komisāra Malmstrēm jau ir ieradusies, tad eh, mans ieteikums būtu ķerties pie 16. darba kārtības punkta - iekšējās drošības stratēģijas praktiskā īstenošana un atgriezties pie 14. un 15. jautājuma par Eiropas Savienības un Brazīlijas nolīgumu par īstermiņu uzturēšanas vīzu režīmu atcelšanu mazliet vēlāk. Uh, Vai Makovēja kundze un Enčija kungs, kas ir referenti, piekrīt šādām izmaiņām darba kārtībā? Tad, tad vispirms uzklausam komisāri un pēc tam turpinam ar pārējiem punktiem. Vai jūs piekrītat? Labi, tad Liels paldies! Man ir liels prieks sveikt mūsu vidū komisāru Mālstrēmu, kas mums eh, prezentēs eh, paziņojumu par iekšējās drošības stratēģijas praktisko īstenošanu. Te ir runa par drošāku Eiropu, šis dokuments tika pieņemts pagājuši pirmdien. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai atkārtotu, ka Lībes komiteja gatavos pašinstīvas ziņojumu par Eiropas iekšējās drošības stratēģiju. Borsalino kundze ir nozīmēta par referenti pie šī ziņojuma. Liels paldies, ka varējāt pie mums ierasties, komisārs kundze, un dod jums uzreiz vārdu. Liels paldies! Godājami Eiropas parlamenta deputāti, man ir liels prieks, ka esmu ieradusies pie jums vēlreiz. Iepriekšējā nedēļa laikā esmu ar daudziem no jums uh, tikusies runājot par citiem darba kārtības punktiem, bet eh, šorīt esmu šeit, lai prezentētu iekšējās drošības stratēģiju, un liels paldies, ka eh, priekšēdētāja prezidijas nedaudz izmainīja jūsu darba grafiku, jo tādējādi es varu jums eh, prezentēt šo jautājumu pirms es to prezentēju padomē. Kā jau es teicu, komisija pieņēma šo dokumentu pagājušā nedēļa, un te ir runa par mūsu kopējiem mērķiem, proti skatīt drošību tādā visaptverošākā veidā, protams, ņemot vērā tos rīkus, ko mums ir nodrošinājis Lisabonas līgums. Es domāju, ka daudz no mums ir jutuši tādu kā vilšanos un izmisumu par to, ka drošības jautājumi parasti ir ļoti sadalīti un skata dažādas problēmas atsevišķi. Šī drošības stratēģija paredz izmainīt vīziju šajos jautājumos un nodrošināt integrētāku pieeju, tā lai mēs varētu eh, šiem izaicinājumiem stāties pretī mazliet labāk. Mums ir piecas jomas, kur ir jāpievērš lielāka uzmanība. Protams, ka drošība ir galvenā prioritāte dalību valstīm, taču ir vairāk jautājumi, pie kuriem var strādāt arī Eiropas līmenī, lai uh, Uh, pievienot vērtību. Tā ir runa par organizēto noziedzību, terorismu, kibernoziegumiem un krīžu pārvaldību. Stratēģijā jūs atradīsiet 41 rīcību, kas ir jāīsteno turpmāko četru gadu laikā, un cerams, ka šīs rīcības uzlabos gan pilsoņu, gan uzņēmumu drošību Eiropas Savienībā. Uh, tagad pavisam īsi pievērsīšos organizētajai noziedzībai. Daudz no mums uh, saskaras ar šādiem sīkiem noziegumiem ikdienas dzīvē, proti kabats zāgļi, automašīnu nozagšanas un tā tālāk. Bet bieži vien šie sīkie, ikā sīkie noziegumi sastāv daļa no organizētās noziedzības tīkla. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai tiesība aizsardzības iestādes varētu sadarboties un lai varētu sagraut šos noziedznieku tīklus. Un, protams, galvenais ir uh, Eh, ķerties klāt finanšu līdzekļiem, uzbrukt eh, šiem noziedzniekiem to vājākajā vietā. Mēs esam dalību valstu līmenī jau identificējuši vairākus punktus, un mēs esam runājuši par to, kā, eh, noziedz, kā šie noziedzīgi no, iegūtie līdzekļi būtu jāaiztur, tā lai tie nenok, iekļūtu tiesiskajā apritē. Proti, te ir runa par cīņu pret eh, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un pret korupciju. Cerams, ka attiecīgi priekšumi tiks gatavoti vēlāk pavasarī. Runājot par terorismu, mēs zinām, ka Eiropol ir ziņojis par 300 teroristisko noziegumu mēģinājumiem. Te ir runa par ļoti izsmalcinātām noziedzības metodēm, to mēs esam uh, pieredzējuši jau pagājušā nedēļa, tad, kad bija runa par kravu pārvadāmiem no Jemenas uz Eiropas Savienību. Ir jāatcerās, ka daudzi iedzīvotāji šo teroristisko noziegumu dēļ tiek izolēti no apkārtējās sabiedrības. Šeit nav runa par jauniem tiesību aktiem, te ir runa vairāk par tādu kā noziedzības profilaksi. Mēs gatavosim arī priekšlikumus par drošības politiku, un mēs vēlamies arī nodrošināt platformu pret radikalizācijas metodēm. Es zinu, ka daudzas kopienas eh, cenšas identificēt eh, individus, kas eh, ir atkarīgi no šādas propagandas, un mēs vēlamies nodrošināt paraugu prakses apmaiņu. Kā jau tika minēts, nākamgad tiks gatavots arī priekšlikums par TFTP datu ieguvi. Eiropas Savienības ietveros. Par kibernoziegumiem digitālā realitāte jau pastāv, nav vajadzīgas bumbas, lai uzspridzinātu elektrostaciju, un uh, nevajag arī reāli iebrukt dzīvoklī, lai nozaktu naudu. Jūs noteikti visi esat saskārušies ar uh, banku kontu apzakšanu digitālā vīde dod iespēju noziedzniekiem uzbrukt kritiskai svarīgai infrastruktūrai un e, iejaukties arī banku tīklos. Tieši tāpēc mums ir e, jāizveido tīkls ātrās reaģēšanas vienībām visās dalībvalstīs, jo dažas dalībvalstis ir labāk sagatavojušās, kamēr e, citām šādas pieredzes nav. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt parāk prakses apmaiņu un e, domāt par to, kā mēs varētu vērsties pret eh, kibernoziegumiem nākotnē, jo tādi noteikti būs. Tāpat arī mums ir jādomā par robežu uzraudzību. Schengenas tīkls, protams, ir viens no labākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā, bet mums ir jādomā arī par iekšējo solidaritāti, lai šis tīkls pietiekami labi darbotos. Ir jānodrošina, lai robežsargi un muitas amatpersonas pēc iespējas labāk sadarbotos karstajos punktos uz Eiropas Savienības robežām, tā lai mēs varētu vērsties pret eh, noziedzīgu preču pārvadāšanu un e, citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Mēs vēlamies eh, gatavot ziņojumus par kontrabandu, gan cilvēku, gan arī preču kontrabandu. Krīze un katastrofa, krīzes un katastrofas. Jā, iepriekšējo mēnešu laikā mums ir bijušas gan dabas, gan cilvēku izraisītas katastrofas. Piemēram, Īslandes vulkāns radīja ļoti daudz problēmu. Plūdīja Madeirā, toksiskajās noplūdes Ungārijā. Visas šīs katastrofas ir radījušas daudz problēmu, un tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina sadarbība visās jomās. Te nav runa tikai par transporta vai finanšu drošības jautājumiem. Ir jādomā par visu drošību kopumā. Ir jāizveido krīžu vadības sistēma Eiropas Savienībā, jo attiecīgā solidaritātes klauzula ir iekļauta Lisbonas līgumā. Ir vajadzīga arī uh, riska izvērtēšana tā, lai mēs varētu sagatavot kopīgus ziņojumus par krīzēm tā, lai mums būtu attiecīga Eiropas Savienības kapacitāte krīžu risināšanai. Šie būtu daži no priekšlikumiem, kas ir iekļauti stratēģijā. Protams, ka mēs darbojamies kopā ar citiem komisāriem, kas strādā pie šāda veida jautājumiem. Šis uh, Process ir daudz guvis arī no jūsu ieguldījuma, no NVO, no dalībvalstu puses, un es saprotu, ka Borselīno kundze gatavos pašinstīvas ziņojumu par šiem jautājumiem, kas, manuprāt, ir ļoti laba ideja, un mēs vēlamies arī ar jums sadarboties, Barcelīno kundze. Mēs vēlamies, lai šī stratēģija būtu reālā, lai tā nodrošinātu reālu rīcību. Mums nav vajadzīgs vēl viens dokuments. Mēs esam saskārušies ar dažādiem izaicinājumiem attiecībā uz drošību. Mēs vēlamies sadarboties ar mūsu pilsoņiem, mēs vēlamies samazināt eh, draudus, un mēs vēlamies arī uh, turpmāk nodrošināt labāku darbu. Komisija izvērtēs progresu, mēs gatavosim ikgadēju ziņojumu, kur tiks izteikt ieteikumi turpmākai rīcībai, un mēs noteikti arī šos uh, gadu pārskatus izmantosim diskusijām ar parlamentu un padomi par drošības jautājumiem. Tad šā būtu mūsu stratēģija turpmākajiem gadiem. Mēs eh, gatavojām to kopā ar jums un jums padomi, un es ceru, ka arī turpmāk mēs varēsim sadarboties pie šīs stratēģijas īstenošanas. Priekšsēdētāji tā būtu tāda īsa prezentācija par šo ļoti biezo un svarīgo dokumentu, bet eh, man bija prieks, ka varēju pie jums, pie jums ierasties, un es, protams, arī um, ieradīšos pie jums mazliet vēlāk, lai runātu par reālo darbību. Paldies! Mm, Augstvērtējam jūs ierašanos šeit eh, tik saulaicīgi. Un man ir garš runātājs saraksts, kas vēlētos piedalīties debatēs. Bet vispirms došu dabā vārdu e, referentei Borselīno kundzei, lūdzu. Atvainojiet, lūdzu, es īsti nezinu, vai jūs labi varat dzirdēt manu balsi. Esmu nedaudz apslimusi, tāpēc zaudēju balsi, bet paldies jums! Paldies arī komisarai Malmstrāmei, ka ieradāties mūsu vidū, lai prezentētu mums šo drošības stratēģiju. Izteikšos pavisam īsi runēt par diskusiju. Parlamentam nolūks ir veikt savu darba daļu, sniegt savu ieguldījumu šai stratēģijā, kas ir vērsta pret kriminālu noziegumiem un terorismu. Metodiskā ziņā būtu ļoti labi, ja mēs balstītos uz noteiktiem apsvērumiem un uh, ņemtu vērā to, kas ir minēts ziņojumā. Kā tad izskatās situācija šobrīd? Kādi draudi pastāv Eiropā? Pieci no sešiem eiropiešiem ir nobažījušies par drošību, un tāpēc ir svarīgi noteikti, kādi draudi reāli pastāv, piemēram, kriminālais organizētā krimināla noziedznība, terorisms un kādi instrumenti pastāv Eiropas līmenī, lai cīnītos pret šiem noziegumiem. Uh, Arī par šiem jautājumiem ir precīzi jārunā, zinot konkrētu situāciju. Tāpat arī Eurojust un Frontex šī sadarbība ir svarīga. Svarīgi ir iesaistīt citas puses, tāpat arī valstu parlamentus vai tiesnešus, pilsonisko sabiedrību, dažādas apvienības, kas pastāv lokālā mērogā un kas ir darbojas šajā jomā pret kriminālo noziedzību. Ir dažas labā, dažādas labas praktiskās pieredzes, un tās ir jāizplata Eiropas līmenī. Bet tad, ja mums būs šie dati, tad mēs zināsim, kas mums trūks, tad mēs zināsim, kāda soļa ir spēram Eiropas līmenī. Mēs ļoti labi varam rīkoties un zinām, kā, ko darīt šajā jomā. Protams, es esmu gatava uzklausīt arī kolēģi ieteikumus, bet vēl visiem jums labu veiksmi. Nu, Paldies, Borsalino kundze, nākamais Lambrinīdis. Paldies. Mm. Paldies komisāru par ierašanos. Man ir divas piebildes, daudz ko varētu teikt, bet eh, jātaup laiks, un dokuments ir ļoti interesants, ļoti kvalitatīvs visādā ziņā. Vien man piebilda attiecas uz jūsu darbu internetā un noziegumu paveidu, pret kuriem jūs cīnties, un otrs ir saistīts ar radikalizāciju. Abi ir saistīti ar definīciju jautājumi, kas, manuprāt, ir diezgan sensitīvi šajā e, ziņā. Kas ir iekšējā drošība? Kā mēs to definējam? Acīm redzot, jūs cenšaties to aprakstīt vai aptvert šo jautājumu ar tādu ļoti plašu tīklu, tālāk izsakoties. Tātad katrs, kurš e, gūst e, finansiālu labumu no kaut kādas aktivitātes, kuras varētu tikt izmantot eh, jebkuriem mēķiem, uz to tas varētu attiekties, bet šeit mans jautājums. Es esmu ļoti nobežījies par to, ka jūs šeit eh, tiešā tekstā abās eh, vēstulēs, mm, kas attiec uz šo ziņam, miniet intelektuālu īpašumu kā noziedzību šajā kontekstā, bet ne kibernozīgums, kas attiec uz uzbrukumiem infrastruktūrai, uh, Eh, cilvēku tirdzniecībā ir bērniem, bet kāpēc šeit nav par to nekas teikts, bet ir runāts par intelektuālā īpašuma pārkāpumiem? Intelektuālais īpašuma tiesība pārkāpums ir svarīgs jautājums. Šis parlaments grib runāt par šiem jautājumiem. Parlamenta ziņojumu par šo jautājumu mēs gaidām. Tas ir jāskata. Bet kā Es nespēju iedomāties, kā tā to var uzskatīt par prioritāti komisijas iekšējās drošības stratēģijai, izņemot, ja jūs uh, iekšējo drošību tik plaši definējat. Tātad, eh, ņemot, uh, ja jūs definīciju ietverat jebkuru veidu uh, organizāciju, kas var pelnīt pavisam teorētiski kaut kur, ja jūs to klasificējat līdzīgi terorismam. Nu, nezinu, man, man tas liekas diezgan tā dīvaini. Otrs par radikalizāciju. 26. aprīlī, kā jūs ziniet, padome eh, eh, publicēja diezgan bīstam, manuprāt, eh, paziņojumu. Viņi mm, nolēma radīt mehānismu, lai apkopot informāciju no dalībvalstīm uz jautājumu anketas pamata par ES pastāvošo radikālo ideoloģiju. Viņi to nedefinē, viņi ne, neskaidro, kas ir radikāla vai ekstremistiska ideoloģija, un šajā kategorijā gandrīz vai varētu iekļaut jebko. Mm, piemēram, ekstrēms politisks uzskats, kas mums nepatīk, tā skaitā informācija par uh, kaimiņiem, ģimenes locekļiem, personām, kuras uh, valsts iestādes uztur aizdomās par radikalismu, viņi grib apkopot šādu informāciju, radot datu bāzi, kas ir milzīgi plaši, nedefinēta un, manuprāt, ļoti bīstam. Vai komisija spēriem kādas soļus, lai koordinētu, jeb kaut kā citādi šo datu vākšanas, datu bāzes veidošanas mehānismu veidot, ja nē, vai jūs esat apstādinājuši šo darbu, vai jūs sekojat tam, ko dod padomu šajā jomā? Un atkal, kā mēs identificējam radikālismu un ideoloģiju? Definīcijas var milzīgi ietekmēt e, Eiropas pilsoņu privātumtiesības Paldies, Stavros, vārds Intfeldes kundzei. Paldies, priekšsēd. Pirmkārt, es ļoti pozitīvi vērtēju integrētu visaptrošu pieeja, kā jūs to devēt. Es domāju, ka sen tā vajadzēja un parlaments noteikti debatēs ar lielu interesi piedalīsies, bet tāpat kā Stavaras es uzskatu, ka ir nepieciešams plašākas debates par definīcijām, principiem, mērķiem, nolūkiem. Pirmkārt, uzskatu, ka viena no lietām, kuras pietrūkst, un tā ir viena no jomām, kurā es esmu visaktīvākā, proti pretterorisms. Fakti, pierādījumi un to vērtēšana Nākamgad apritēs desmit gadi eh, kopš eh, briesmīgā uzbrukuma dviņu torņiem. Kopš tā laika ir plašs pasākumu kopums ieviests, un ne visi no tiem ir ļoti saskanīgi, kā jūs teicāt pats. Bet kāda tad ir to efektivitāte un ietekme? Mums ir zināms priekšstats par to, kā tas ir ietekmējis cilvēku pamatbrīvīs, bet kādas ir bijušas izmaksas vai zaudējumi. Tātad, ja pirms mēs ieviešam jau kāds represīvs pasākums, mums vajadzētu būt vismaz kaut kādam priekšstatam par to, cik efektīvi ir bijuši mūsu līdzšinēji soļi, un tad mums būtu jāvar identificēt, e, kādi instrumenti vēl pietrūkst e, tiesību sargojušām iestādēm, lai strādātu efektīvāk, un tad tos ieviešt. Dažreiz man uh, rodas iespējas, ka tas jau ir cilvēku dabā, mēs vēlamies cīnīties pret veidzirnavām, mūsdienās mēs ļoti ietekmējamies no uh, attēliem, no iedomas, bet mūsu politika būtu jābalst uz faktiem. Esmu ļoti priecīgi, ka jūs eh, esat sadaļā par kibernozīmēm, piemēram, eh, iekļaus jautājumu par identitātes zakšanu. Tas ir ļoti interesants piemērs, jo identitātes zakšana ir viena no noziedzības visstrāja augošām nozarēm, un tas ļoti tieši skar mūsu pilsoņus, un tomēr līdz šim uh, tas ir jau pirms vairākiem gadiem iekļauts eh, darba kārtībā, politiskajā darba kārtībā, bet dalībvalstis atsakās šo jautājumu risināt, jo savas juridiskās uh, definīcijas uh, identitātes zakšanai viņi atsakās piemērot Eiropas līmenī savietot. Taču mēs labi saprotam, ka ja ir pārobežu noziedzība, tad tā ir tieši šāda. Tad te ir kaut kas jādara beidzot Gal galā mēs esam ļoti plašas papildu pilnvaras devuši valsts iestādēm e, pilsoņu uzraudzīšanā. Es domāju, jebkāda veida jauna pasākuma vai pilnvaras, kuras mēs piešķiram šim iestādēm, būtu e, jābūt tādam pretsvaram, e, ir jābūt arī pilsoņu tiesības plašāk aizsardzībai te ir jābūt tādai samērīgumam. Ja mēs jaunas pilnvaras e, radam, tad ir arī jābūt jaunajam tiesība aizsardzībai. Ja mēs runājam par personas datiem, ir milzīgs skaits datu bāžu, kas ir radītas tiesība aizsardzības interesēs, drošības it kā vārdā. Mm, tā ir tāda kā debesu māna identitātes zakšanai. Tātad mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem. Ja mēs gribam piešķirt jaunas uh, pilnvaras, kuras ir nepieciešams, tad katrā šādā gadījumā ir jābūt arī papildus uh, aizsardzības mehānismiem mūsu pilsoņiem. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir liels gods satikt Mastrams kundzi šeit, un tas ir ļoti jauki, ka jūs iepazīstinājāt mūs ar šo stratēģiju. Līdzīgi kā jau citi sacīja, vēlos minēt dažus aspektus, un proti minēt, ka vēl kādi jautājumi ir jādiskutē un jālabo. Tagad vēlos teikt kaut ko saistībā ar organizēto noziedzību. Vispirms Pirmais aspekts ir mantas konfiskācija, kas ir mafijai un organizētās noziedzības bandām bijusi. Šajā ziņā būtu jāpadara vienkāršāka procedūra, proti, lai šī nauda nevar tikt investēta, lai mafijas pārstāvi to vairs nevar izmantot tālāk citiem mērķiem. šī nauda, kādu, ko atmazgā mafija, dažkārt, jo tāpēc, ka šī procedūra ir ļoti sarežģīta, nav tik vienkārši to atņemt. Un tagad par, runājot par narkotiku kontrabandu, Francijas eh, viens no ministriem ierosināja pasākums cīņā pret narkotiku kontrabandu. Šeit parlamentā nevienmēr ir vienkārši runāt par šiem jautājumiem, piemēram, par atkarību no narkotikām un citiem aspektiem. Tāpēc vēlos jautāt Malstrāms kundzei priekšlikumā, kuru nu pat izteica Francijas ministrs attiecībā uz to, kā tas varētu tikt īstenots un kāda ir komisijas nostāja. Paldies! Un tagad dosim vārdu atkal komisāras kundzei, lai atbildētu jautājumus. Pēc tam būs nākamais jautājuma rauns. Vēl seši kolēģi ir pievietējušies - Sipels kundze, Vēber kundze, Albrechts Melder, Blinkevičūta un Hankiš. Grīzbēs kundze, bet mums laika nebūs. Grīsbeka Romero Lopes cipeles pieminēja. Labi. Un Ērnstas kundze. Un tagad es runātāju sarakstu slēdzu. Lūdzu, komisārs kundze, paldies. Paldies par ieinteresētību šajos jautājumos. Tas mums vieš cerības arī nākamajam debatēm. Borselīno kundze, man eh, jūt līdzi jūsu veselības stāvoklim, protams, laika apstākļi nav sevišķi labvēlīgi. Tad par jūsu jautājumu mēs neierosinam plašu jaunu likumdošanu kāda tā ir, kā tā eh, darbojas esošā likumdošana, eh, vai tā ir jāuzlabo, un kāda ir Nacionāla parlamenta priekšlikuma šajā kontekstā attiecībā uz kontu iesaldēšanu, likumdošanu dažas dalību valsts ir daudz to strādājuši, daudz, ko no tā varētu varbūt eh, es līmeni izmantot, citi pasākumi ir ļoti nacionāls dabas. Eh, tad eh, ir jautājumi, kas Eiropas līmenī nestrādā, visi policisti Eiropā to konstatē, kāpēc tas nestrādā. Jā, noziedznieki virza līdzekļus pārobežām, mums ir jābūt spējiem šo naudas virzību izsekot, tātad mums jāstrādā pie šiem jautājumiem, to darīsim kopā ar jums. Lambrinīdis, kungs, šeit daudz kā pietrūkst, jo e, notiek daudz e, iniciatīvas arī paralēli piekrīt jums, ka eh, cilvēku tirdzniecība ar bērniem tas ļoti svarīgs jautājums. Intelektuāls īpašums šajā kontekstā netiks skatīts. Runājot par radikalizāciju, šajā stratēģijā nav mērķa un nodoms datubāzi izveidot. Mēs atbildam uz eh, pašvaldību un pētnieku lūgumu radīt eh, platformas, kur viņi var tikties. Jo ir tādi mūsu sabiedrībās izauguši teroristi un tāpēc arī pašvaldību cilvēki, cilvēki, kas strādā uz vietas, vēlas eh, apmainīties ar pieredzi un zināšanām, bet šeit nav runa par datvāzes izveidi, tā ir tīri tāda profilaktiska lieta, un tas ir pašvaldību, eh, mēs rēģam uz daudz pašvaldību un pētnieku lūgumu, par Intfeld kundas lūgumu pilnīgi piekrīt jums, ka būtu jāizvērtē tas, kas mums ir pirmais mēģinājums. Mums šāda veida bija e, e, tāda inventarizācijas dokuments, kur mēs apkopojam e, informāciju par to, kas līdz šim ir noticis, un tas šo vasaru tika izdarīts. Tas tiks izmantots ierosinot jauns pasākums. Mums ir fakti un uh, skaitļi no Eiropola no pretterorismu koordinatora, bet šiem datiem grūti piekļūt, jo dalībvalstīm ir savu dati, un mēs nevaram visus tos iegūt. Tie nav visi publiski pieejami. Bet mēs cenšamies izvērtēt to, kas ir mūsu rīcībā, un rīkoties uz šī pamata, bet nevis radīt jauns instruments. Protams, ar katru priešlikumu mēs vienmēr ļoti raudzīsimies uz pamatiesību aizsardzību. Par to vienmēr domājam. Par identifikāciju identitātes zakšanu piekrīt jums, ka līdz šim likumdošana šajā jomā pietrūkst. Man pašai ir daudz draugu, kas no tā ir cietuši. Eh, Vidusmēra pilsonis no tā cieši arī bankas kontu izzakšana. Mums ir jākļūst daudz efektīvākiem šo problēmu kopīgā risināšanā. Jakolīno kungam, jā, Francijas ministra priekškoms eh, nonāca uz mūsu galdu pagājušajā pavasarī. Uh, un to mēs vērtēsim līdz nākamā gada pavasarim. Mēs strādājam šo jautājumu. Tātad tas notiek tā sakot paralēli šim darbam, bet, protams, organizētājs narkotranzits ir ļoti nopietna problēma. Tādēļ mūsu uh, paredzētie pasākumi eh, būs piemērojami arī šai problēmai, bet tas ir paralēls process, kas notiek. Paldies! Tagad Zipels kundze, Vēberas kundze, Albrechts, Melders, Blinkevičūte pēc tam pēdējais rauns. Vispirms Sipele. Jā, herzlichen dank, ich möchte mich zu Sirsnīgs paldies. Vispirms attiecībā uz dokumentu. Paldies, jo šis dokuments bija ļoti nepieciešams, jo drošību nevar aplūkot tikai atsevišķos, atsevišķu aspektu jomā. Ņemot vērā šo jautājumu un terorismu apkarošanas jautājumu, to, ko mēs esam diskutējuši saistībā ar datu apmaiņu, tāpat arī saistībā ar tehnisko drošību un dažādiem noteikumiem. Piemēram, es priecājos, ka šajā dokumentā ir minēts, ko nozīmē radikalizācija un dažādi citi aspekti. Pat ja vēl īsti nevaru iztēloties, kā mēs kā Eiropas Savienība kopā ar dalību valstīm varēsim eh, spērt šo soli uz priekšu, un tomēr šis aspekts ir ļoti svarīgi. Tāpat arī atziņa, ka noziedznieki nenāk tikai no trešajām valstīm, bet tie ir arī Eiropas Savienības iedzīvotāji. Šo aspektu nedrīkstam atstāt novārtā. Attiecībā uz jautājumu par PNR sistēmu Eiropas Savienībā Esmu diezgan skeptiski noskaņot, jo Eiropas Savienībā, neņemot vērā pamat jautājumus, kas ir saistīti ar šo jautājumu, tomēr Eiropas Savienībā kopumā eh, cīņa pret noziedzību ir ļoti cieši saistīta eh, dažādu institūciju starpā, un tāpat arī datu apmaiņa ir svarīga. Un man nav īsti skaidrs šobrīd, eh, kāds mērķis ir avio pasažieru datu apmaiņai šie jautājumi, kas vēl būs jānoskaidro. Vēbers kundze. Thank you very much. Paldies, priekšsēdes kundze, paldies komisāru Malmstrēm, ka esat šajās debatēs šeit šodien par šo stratēģiju. Tas ir labs sākums, jo mums ir jārunā par šādiem jautājumiem un, protams, arī jāpauž savas bažas par vairākiem jautājumiem. Lielākā daļa, ko gribēju teikt, to jau pauda Tavros un Sofija. Arī es uzskatu, ka ir problēma ar iekšējas drošības eh, definīciju. Noteikti Eiropas pilsoņu drošība manā skatījumā arī ir vissvarīgākā. Un tomēr mums ir dažādas koncepcijas. Tad runa par iekšā drošību, ir arī eh, nacionāls drošības jautājums, mēs runājam par Eiropas eh, drošību. Tātad te ir jābūt lielākai skaidrībai. Protams, vairāk jautājumu, par kuriem mēs runājam šeit, eh, tiks risināt tad, kad direktīvas priekšlikums būs sagatavots. Tāpat laikā man jāsaka, ka saprot, ka četri no pieciem pilsoņiem viņi ir nobežījušies par savu drošību un viņi vēlas labāku drošību, bet fakts, ka viņi domā, ka viņi varētu savus, no savām tiesībām atteikties, e, tas mani e, nepārliecina, jo tas saistīts ar šo pilsoņu informētību. Mums ir arī jāsargās savus tradicionālās pamatu tiesības uzskata. Tātad, jo stingrāk mēs nostājamies uh, iekšējās drošības jautājumos, jo uh, stingrāk ar mums ir savu pilsoņu tradicionālas pamatiesības jāsargā. Paldies, tagad Albrecht kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Vispirms es vēlētos, jū, lai jūs ievēlojiet iespē, uh, principu, ka pirmajā raundā visu grupu Eh, pārstājiem ir iespēja runāt savu grupu vārdā zaļiem un goju šādu iespēju pirmā raundā netika dot. Māmstrēms kundze, paldies, ka jūs šādu priešlikumu eh, esat sagatavojis. Es domāju, ir svarīgi arī, ka ir precizēts, ka Stokholma programmā tiek domāts un ka ir detalizēti priekšlikumi, nevis kaut kādi vispārīgi izteikumi par drošību, pamatiesībām un tam līdzīgi. Ir ļoti svarīgi precizēt šos jautājumus, bet ir ļoti svarīgi eh, gūt skaidras definīcijas, kā iepriekš tika teicis, un ja mēs runājam par mūsu iekšējās drošības stratēģiju, īpaši organizētās eh, noziedzības un terorismu pretterorismu jomā, tad pirmkārt ir jādefinē, pa ko mēs runājam Terorisms, organizētā noziedzība eh, pagātnē nav tik rūpīgi definētas. Jūs arī runājat par kabatzagļiem, par e, intelektuālā īpašumtiesību pārkāpumiem. Manuprāt, tas nav eh, iekšējās drošības jomā. Tas ir drīzāk policijas un e, tiesības sargājuši iestāžu sadarbības jautājumā. Tas ir citā stratēģijā, par to jārunā. E, Jā, tie ir arī jautājumi, bet ne iekšējās drošības kontekstā. Un tad es gribētu uh, uzsvērt, ka arī no savas puses, ja ir papildu uh, iekšējās drošības pasākumu uh, attiecībā uz radikalizāciju, piemēram, tad vienmēr arī jāparedz papildu tiesības, kā līdz, lai līdzsvarot to tajā pašā stratēģijā. Nevar būt tā, ka drošības cilvēki izstrādā jaunus uh, pilnvaras valsts iestādēm, un tad tikai skrien iepakaļ šie eh, tiesību eh, aizstāvi un, un mēģins atkal izlabot pielēsās kļūdas. Tā mēs pēdējo 15 gadu laikā eh, esam rīkojušies, bet tagad vajadzētu darīt savādāk. Katreiz, kad jaunas pilnvaras tiek piešķirts varas iestādēm, tad arī ir jābūt jaunām pamattiesībām vai pamattiesība aizsardzības pasākumiem. Man ir divi detalizēti jautājumi. Viens ir par Eiropas apcietinājumu pavēli, European Arrest Warrant. Jūs sacījāt, ka vajadzētu būt piemērošanas uzraudzībai, un jūs droši vien apzināties, ka ir bijuši nelieli no noziegumu gadījumu, kur Eiropas šis apcietināšanas pavēle tikus izmantota, man liekas, ka tas ir ļoti nesamērīgi. Vai komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kā šo situāciju labotu direktīvas kontekstā? Tātad, runājot par samērīgumu piemērošanā, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un tad par radikalizācijas sadaļu dzirdēju, ka tas tika pieminēts arī iepriekš pār šiem radikalizācijas sarakstiem vai datu bāzēm. Es domāju, te tiešām arī runa par definīcijām, kas ir radikalizācija, kas nav radikalizācija, tas šķiet diezgan neprecīzi līdz šim definēts, to vajadzētu pēc iespējas drīzāk precīzēt. Paldies, kolēģi, vēl seši kolēģi ir mūsu runātājs sarakstā. Ja jūs nerunāsiet uh, lakonis, tad citiem nebūs iespējas teikties, Molderkungs. Paldies, priekšsēdus kundze, es runāšu īsi. Komisija ir eh, runājusi par terorismu un, cik es zinu, arī padomē ir pretterorismu koordinators. Man jautājums, kāda ir jūsu sadarbība ar šo padomus koordinatoru? Es jau gaidu, ka jūs teiksiet, mēs brīnišķīgi sadarbojamies. Bet jautājums ir tāds, ja rīt eh, būs kaut kāda krīze, Kurš tad gal galā ir atbildīgais? Vai tā ir komisija? Vai tas ir e, padoms pret terorismu koordinators? Paldies, Blinkvičūtas kundze. Ačiū, poņa pirmininkė. Dėkoju. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties e, komisārai Malmstrēmai par e, to, ka viņa ir prezentējusi ļoti interesantu iekšējā drošības stratēģiju ir ļoti svarīgi, lai ne tikai dalību valstu uh, aģentūras sadarbotos, ir jāsadarbojas arī dalību valstu parlamentiem un uh, attiecīgajām varas iestādēm, lai arī tās iesaistītos attiecīgajās aktivitātēs. Tāpat ar vien svarīgāk kļūst iesaistīt arī pilsoņus. Kā jau jūs minējāt, ir jāveic profilakses pasākumi tā, lai uh, Eh, parasti iedzīvotāji netiktu iesaistīti teroristu grupējumos. Vēl kāds svarīgs faktors ir eh, ekonomiskā krīze. Šajos apstākļos mums ir jādomā, kā novērst to, lai eh, teroristi neiefiltrētos dažādās iestādēs, gan valsts varas iestādēs, gan uh, bankās un uzņēmumos. Tieši tāpēc mums ir jādomā par to, kā apkarot ēnu ekonomiku un korupciju. Jūs pieminējāt arī robežu uzraudzību. Protams, ka ļoti svarīgi aizsargāt mūsu robežas tieši runājot par cīņu pret kontrabandu. Komisārs kundze, jūs teicāt, ka jūs ļoti labi pārzināt situāciju dalībvalstīs. Jūs zināt, ka dalībvalstis vēlas aizsargāt savas robežas, taču vai jūs zināt, ka ir tādas dalībvalstis, kur muitas amatpersonas pēdējo divu mēnešu laikā, es runāju par novembru un oktobri, nav saņēmuši algu. Jo vienkārši dalībvalstīm nav naudas. Tās saka, ka ir pieņemti taupības pasākumi, līdz ar to algas nevar izmaksāt. Vai jūs uzskatāt, ka amatpersonas, kas nesaņem atalgojumu, strādās? Vai jūs domājat, ka viņiem ir pietiekami spēcīgi ideāli, lai mēs varētu rezultatīvi cīnīties? Lās valdies, tagad pēdējais runātājs uh, sarakstā. Komisārs, Komisārs kundze, es gribētu izteikt uh, divus īsus komentārus. Pirmais runājot par eh, cīņu pret organizēto noziedzību, vai pret terorismu pasākumiem. Mēs vienmēr uzsveram un piekrītam, ka mums ir jāizvērs no paralēlas rīcības, no mūsu darbības dubultošanās. Ja runa par iekšējo drošību, tad ir jāatcerās arī par ārējiem aspektiem. Arī ārējiem, ārējās rīcības dienestam ir savi iešēji, as, iekšēji aspekti. Proti, mans jautājums ir par to, kā mēs varētu izvairīties no mūsu rīcības dubultošanās, kas nemaz nav vajadzīga. Vēl kāds punkts, ko es gribēju pieminēt. Nesen esam dzirdējuši ļoti interesantas piezīmes no NATO līderu puses. Nesen piedalījos eh, sēde apakškomitejā, un tur tika runāts par to, ka NATO par arvien būtiskāku uzskata organizētās noziedzības un terorismu apkarošanu. Mans jautājums būtu šāds. Lai izvairītos no šādas um, rīcības dubultošanās, vai jūs uzskatāt, ka mēs varētu sadalīt pienākumus starp ārējo dienestu, starp uh, dažādām iekšējām iestādēm un arī starp uh, NATO apakšstruktūrām? Ja runa par eh, iekšējo drošību, agrāk dalībvalstis bija atbildīgas par šiem jautājumiem. Kā mēs varam izmainīt šo situāciju? Kā mēs varētu šos pienākumus ielikt eh, Eiropas Savienības kompetencē? Vēl kāda īsa piezīme vēlētos jums sirsnīgi pateikties par eh, jūsu atbildi. Es jums nosūtīju rakstisku jautājumu par bezpēļņas organizāciju lomu terorisma apkarošanā un cīņā pret organizēto noziedzību. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir ļoti liels izaicinājums, nākotnes izaicinājums. Tagad personīga piezīme. Lielāko savu mūža daļu esmu nodzīvojusi komunistiskā režīmā esmu domājusi par šiem jautājumiem, un es uzskatu, ka nevalstiskās organizācijas vienmēr ir spēlējušas nozīmīgu lomu, ja ir runa par izlūkošanas darbu. Pārreiz vēlētos jums pateikties par jūsu atbildi. Šajā atbildē ir pieminēti divi pētījumi, kas pašlaik tiek gatavoti. Pārreiz gribētu uzdot jautājumu, vai jūs paziņosiet par šo pētījumu rezultātiem, jo vismaz man šie pētījumi būtu ļoti noderīgi. Lielas paldies! Grīspikas kundze. Lielas paldies! Paldies arī komisārei! Paldies, ka ieradāties pie mums un izvirzījāt tik skaidrus priekšlikumus. Es ļoti augstu novērtēju šo metodi, jo Pirms ilga laika teroristi pieņēma jaunu stratēģiju, kas, protams, iet pāri Eiropas Savienības robežām un tiek organizēta starptautiskā mērogā. Tieši tāpēc man ir liels prieks redzēt, ka mūsu metodes arī kļūst konsolidētas un noteikti sniegs labākus rezultātus. Komisārs kundze, jūs pieminējāt apmēram 300 mēģinājumus teroristiskiem uzbrukumiem, kas ir izdarīti viena gada laikā. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīga tāda politika, kas mūsu pilsoņiem būtu pavisam skaidra. Visā Eiropā iedzīvotāji uztraucas par terorisma draudiem. Tas ir tāds kā Damoklas zobens, kas karājas mums visiem virs galvas. Taču tajā pašā laikā iedzīvotāji ir pavisam neuzmanīgi savā privātajā dzīvē, izmantojot savus personas datus. Mēs nevienmēr zinām, vai dažādi apkopotie dati ir vajadzīgi un uh, vai tiem ir kāda jēga. Piemēram, šie šķīdruma aizliegumi. Dažkārt šie aizliegumi tiek uh, īstenoti pavisam drakoniskā manierē un uh, citkārt par tiem vispār tiek eh, piemirsts. Vai patiešām mēs varam efektīvi cīnīties pret terorismu, samazinot zobu pastu tūbiņu tilpumus? Es uzskatu, ka mums ir vajadzīga arī laba komunikācija ar iedzīvotājiem, ir jānodrošina garantijas no Eiropas Savienības puses par to, ka apkopotie personu dati patiešām tiks izmantoti vajadzīgajiem nolūkiem un netiks izpāst trešajām pusēm. Nākotnē mums ir jāizvairas no dažādām komunikācijas problēmām. Mums ir jādomā par to, kā mēs runāsim ar mūsu pilsoņiem, jo galu galā informācija ir ļoti plaša, un mums vajadzētu būt efektīvākiem, darboties pragmātiski. Komisārs kundze ir jādodas prom pēc piecām minūtēm. Ja jūs vēlaties uzklausīt viņas atbildes, tad lūdzu skaties īsi. Divi runātāji sarakstā. Pirmais Romeva ir um, Romēja Lopesa. Lielas paldies priekšādātāji. Lielas paldies, ka esat uh, ieradusies pie mums. Es uh, vēlētos. Uh, vēlreiz atkārtot jautājumu, ko esmu uzdevis jau agrāk. Te ir runa par 27 dalību valstu slepniem dienestiem. Šī situācija ir ļoti sarežģīta. Jūs runājāt par iekšējās drošības stratēģiju, bet neņēmāt vērā mūsu kapacitāti novērst šādus incidentus, ja runa par 27 valstu slepniem dienestiem. Uh, Te ir runa par tādu kā vakumu mūsu sadarbībā. Te ir runa par sadarbības starp slepnajiem dienestiem Eiropā. Es zinu, ka šī joma ir sarežģīta. Es zinu, ka valstis noteikti nevēlēsies eh, dalīties informācijā un koordinēt šo informāciju. Taču kāda jēga ir eh, mūsu sadarbībai, ja slepenie dienesti vienkārši aizsargās savas valsts ekonomiskās intereses? nevis aizstāvēs visu Eiropas Savienības iedzīvotāju drošības intereses. Mums ir vajadzīga lielāka koordinācija. Šeit es runāju par koordināciju ne tikai konkrētu operāciju mērogā, piemēram, uh, izmeklētāju grupas, kas darbojas pie vienas lietas. Es šeit runāju par tādu mehānismu, kas pieļautu lielākas informācijas apmaiņas iespējas starp uh, dalībvalstu izlūkošanas dienestiem. Dažkārt mums trūkst šādas pirmās uh, ārkārtas informācijas. Mums gal galā ir jādomā par dažādu incidentu novēršanu, pirms tie ir radušies. Galu galā ir bijuši dažādi uzbrukumi, mēs esam uh, visi atceramies notikumus uh, Amerikas Savienotajās valstīs, un šķiet, ka visi šie incidenti ir radušies tieši koordinācijas trūkuma dēļ starp uh, Eiropas, starp satvenās ASV uh, drošības dienestiem. Mums ir vajadzīgs normāls koordinācijas mehānisms. Tas noteikti ļautu mums palielināt darba efektivitāti. Ir vajadzīga šāda sadarbība. Mēs nevēlamies, lai vāja ķēdes posmi izjaukt labo darbu. Ir ļoti daudz eh, dažādu pasākumu, kas ir paredzēti terorismu apkarošanai. Dažkārt eh, šķiet, ka tas ir tāds kā zilonis trauku veikalā. Tas eh, dod daudz vairāk posta nekā labuma. Mēs neesam pietiekami efektīvi. Priekšādētā aicina runātājs izteikties īsi, pretējā gadījumā komisāriem nebūs laika atbildam. Atbildēji. Es runāšu goja grupas vārdā. Vēlos minēt trīs lietas. Pirmais. Manuprāt, šajā stratēģijā, jebkurā gadījumā es atbalstu, ka tā vispār pastāv, ka ir tāda kopienas stratēģija, bet vajadzētu šajā stratēģijā rūpīgāk pārdomāt attieksmi starp drošību, saistības starp drošību un brīvību. Cik tālu visi šie soļi, kas ir plānoti, eh, būs attiecinām uz proporcionatāti. Šos jautājumus mēs nedrīkstam atstāt malā. Tie ir būtiski aspekti, pirms mēs pievēršamies detaļām. Otrā lieta. Malstroms kundze gribu sacīt, ka mums vajadzētu skaidri izteikties attiecībā uz to, kas ir radikalizācija un ko nozīmē antiradikalizācija. Tie ir svarīgi jautājumi, jo citādi mēs nonāksim pilnīgās galējībās. Trešā lieta. Mums steidzami nepieciešams vienoties par jēdzienu, kas ir terorisms. Jūs runājat par vietējo terorismu. Piemēram, ir dažādas citas lietas, mums ir dažāda izpratne. Gan dalību valstīs, gan arī salīdzinājumā, piemēram, ar ASV, par ko tad mēs īsti runājam. Šie jautājumi drīzumā jāprecizē. Un pats pēdējais komentārs, komentārs īsti līdzīgi kā Zipskundze sacīja, PNA kas jau ir darīts, kam, kāda ir jēga, ja mēs kaut ko jaunu gribam ieviest patreiz, vēl, protams, neesam pārbaudījuši, bet šobrīd neredzam tādu īpašu pievienoto vērtību. Paldies! Thank you very much. Uh, Sērē vārds. Lielas paldies! Jā, protams, ka mums ir bijuši dažādi semināri, lai mēs uh, mēģinātu definēt, kas tad īsti ir terorisms. Protams, ka ir svarīgi apšaubīt uh, katru punktu, bet tajā pašā laikā mēs nevaram vienmēr paļauties tikai uz kompromisiem. Jā, protams, mums ir vajadzīga drošība, mums ir jāaizsargā mūsu iedzīvotāji. Tās ir pamatiesības, to nedrīkst, tās vien, nedrīkst vienkārši aizmirst. Bet tajā pašā laikā pamatiesības ir arī nodrošināt uh, aizsardzību no identitātes nozakšanas vai no bankas konta aplāpīšanas. Mums ir jānodrošina gan samērīgums, gan subsidiritāte, gan arī um, vajadzīgais. Taču tajā pašā laikā drošība arī ir tiesības, tāpēc šeit nav runa par kompromisiem. Komisija un tīpaši es ciešā sadarbībā ar vicepriekšēdētāju Redingu vienmēr ņemam vērā pamatiesību aspektus. Bet, protams, mēs nedrīkstam aizmirst, ka mūsu iedzīvotāji ir apdraudēti. Mēs varam identificēt dažādus draudus, mēs varam, protams, sniegt garus paziņojumus par drošību kā par filozofisku iedzienu, taču mēs cenšamies izteikties pavisam īsi, un mēs šeit definējam trīs dažādus draudus un domājam par to, kā mēs varētu tos novērst. Šādi draudi pastāv, tie ir organizētās noziedzības draudi, tie ir arī dabas katastrofu um, izraisīti draudi, un, protams, pret tiem ir jāvēršas mazliet savādāk. Uh, Jā, tiks gatavots priekšlikums par personas datu reģistriem, tas ir iekļauts Stokholmas programmā, visas dalībvalstis to pieprasa, pavisam drīz mēs sāksim runāt par šiem jautājumiem. Ir bijis viens jautājums, vai mums ir vajadzīgi šie ārējie personas datu reģistra trešajām valstīm, un eh, nav vajadzīgs iekšējais personas datu reģistrs. Jā, varbūt tas būtu loģiski, bet eh, es eh, sagaidu, ka būs debatas par šiem jautājumiem. Ir izstrādāti arī kritēriji ārējiem personas datu reģistriem, un tie noteikti tiks atspoguļoti tad, kad būs runa par pamatiesību aizsardzību. āresta orderis. Nevar jums pavēstīt, kad tas tiks izvērtēts. Protams, ka mēs vienmēr to kontrolēsim, un eh, tad, ja ir vajadzīgi konkrēti piemēri, kā to izvērtēt, tad, protams, ka komisija vienmēr varēs pievērsties šiem jautājumiem, ja ir notikuši kaut kādi sistēmiski ļaunprātīgi uh, datu izmantošanas gadījumi. Bet tas viss tiks iekļauts attiesību aktā. Mūderkungs, es sadarbojos ar pretterorismu koordinātoru Kirkofu kungu, un viņš tika iesaistīts šīs stratēģijas sagatavošanā. Mēs tiekamies ļoti bieži. Ja jūsu valstī vai manā valstī rītdien notiktu terorismu uzbrukums, tad atbildīgais būtu šīs valsts vadītājs. Ja iespējams, ka viņš vērsīsies pie komisijas pēc palīdzības, var lūgt tehniskas dabas, medicīniskas dabas palīdzību, un mēs centīsimies arī šādu palīdzību sniegt. Taču dalībvalstis vienmēr ir atbildīgas par savu drošību. Mēs vienkārši cenšamies atvieglot sadarbību, mēs cenšamies sniegt metodus, rīkus, lai nodrošinātu novēršanu, un lai mēs uh, nodrošinātu vislabāko informācijas apmaiņu, taču dalībvalstis, protams, ir pirmās atbildīgās. Mm, Romēvā Lopeses kundze dalībvalstis, diemžēl, nevēlas mm, sniegt savus izlūkošanas datus citu dalībvalstu aģentūrām. Tas tiek darīts Divpusējās sadarbības ietvaros taču nekādā gadījumā netiek šeit iesaistīta komisija. Mēs varētu šo jautājumu izskatīt. Dažkārt, protams, tas rada daudz problēmu. Mēs eh, cenšamies atvieglot darbu, mēs cenšamies apmainīties ar mm, informāciju, jo tā ir svarīga arī citām dalībvalstīm, taču izlūkošanas dienesti ir nacionāli un tie arī paliks nacionāli. Ja tiks gatavots priekšlikums par korupciju, tas tiks darīts nākamajā pavasarī. Uh, un es skatos arī uz Makovei kundzi, jo tiks izmantots arī viņas paveiktais. Korupcija, protams, ir saistīta ar uh, atmaskāto naudu, kas nonāk vai nu legālajā vai nelegālajā ekonomikas daļā. Ir daudz darba paveikts pie korupcijas apkarošanas, tāpēc mums ir jāskatās, lai nebūtu eh, šī darba dubultošanās, ko pieminēja daži kolēģi. Uh, Jā, protams, muitas amatpersonu algas ir ļoti liela problēma jūsu valstī un arī citās valstīs. Komisija mm, cenšas nodrošināt ekonomikas atvesaļošanos globālā mērogā un tādējādi atrisināt arī šīs problēmas. Saiknis starp iekšējo un ārējo drošību. Kā jūs atcerēsieties, Xaviers Solāna pirms dažiem gadiem prezentēja ārējās drošības stratēģiju. Manuprāt, šis dokuments vēl ar vienu ir ļoti labs un aktuāls jo starptautiskā noziedzība un terorisms iet pāri Eiropas Savienības robežām. Tas nozīmē, ka mums ir daudz darāmā kopā ar Lēdiju Ashtonu un ar viņas līdzstrādniekiem. Turmāko gadu laikā mēs noteikti centīsimies strādāt pēc iespējas strateģiskāk un gudrāk. Grīsbekas kundze, es jums pilnībā piekrītu, ka mums ir vajadzīga la, vajadzīgāka, labāka komunikācija. Es atcaucos uz šiem 300 mēģinājumiem. Uh, Eh, teroristisku uzbrukumu mēģinājumiem. Eh, šie dati ir iekļauti Eiropol atskaitēs, tātad šī informācija ir publiski pieejama, bet eh, mēs cenšamies arī sniegt informāciju par to, ko mēs darām, lai vērstos pret šiem uzbrukumiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu kopīgi strādāt komunikācijas jomā, mums nevajadzētu iebiedēt mūsu iedzīvotājus, bet mums vajadzētu vienkārši darīt viņiem zināmas šīs problēmas. Es uzskatu, ka laikam esmu atbildējusi lielāko daļu no jautājumiem. Uh, Protams, ka mēs pie šiem jautājumiem vēl atgriezīsimies. Es ar prieku uh, ieradīšos uz turpmākajām komitejas sanāksmēm. Man ir liels prieks, ka tiek gatavot šāds ziņojums. Tas noteikti dos mums iespēju runāt par šiem sarežģītajiem jautājumiem arī nākotnē. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani uz jūsu komitejas sanāksmi. Liels paldies! Liels paldies! Mēs patiešām augstu novērtējam jūsu ieguldīto laiku. Vēlētos uh, Eh, vēlēt jums daudz veiksmes turpmākajā darbā, un tagad mums ir jāķerās klāt turpmākajiem darba kārtības punktiem. Tad mēs eh, pievērsīsimies 14. un 15. darba kārtības punktām, un es atvainojos Makovei kundzei un Enčī kungam par eh, kavēšanos. Tas ir runa par Eiropas Savienības un Brazīlijas nolīgumu par īstermiņu uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanu parasto pasu turētājiem, kā arī diplomātisko dienestu vai oficiālo pasu turētājiem. Pirmajam ziņojumam referente ir Makoveja kundze, otrajam ziņojumam Enšija kungs. 2008. gada 18. aprīlī Eh, komisijai tika dotas pilnvaras uzsākt sarunas par īstermiņu uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanās starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Sarunu laikā abas puses nolēma slēgt divus atsevišķus nolīgumus, vienu par parastajām pasēm un otru par diplomātiskajām un oficiālajām pasēm. Eh, tā kā nolīgumam, nolīgums par diplomātiskajām un oficiālajām pasēm nav jāratificē Brazīlijas kongresā, tad uh, ka tā pieņemšana var notikt ātrāk. Vispirms es došu vārdu komisijas pārstāvim vārdu, lai viņš runātu par saturu šiem nolīgumiem, un pēc tam došu vārdu arī abiem referentiem. Lūdzu vārds komisijai. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pirmām kārtām atgādināt, ka viens no stūrakmeņiem mūsu vīzu politikā ir 2001. gada regula, 531 2001 gads, ar kuru tiek izveidoti tā saucamie negatīvie un pozitīvie saraksti. Proti saraksti ar valstīm, kuru pilsoņiem ir vajadzīgas vīzas, tad, kad viņi vēlas ieceļot Schengen zonā, un pozitīvais saraksts ar valstīm, kuru pilsoņiem nav vajadzīgas vīzas ieceļošanai Eiropas Savienībā. Brazīlija ir šajā pozitīvajā sarakstā. Tas nozīmē, ka Brazīlijas pilsoņi var E, bez vīzas ieceļot Schengenas zonā uz īsu periodu. Tiek slēgti arī divpusēji nolīgumi, kas nodrošina apusēju vīzu režīmu atcelšanu. Šī regula ir jāīsteno arī jaunajās dalībvalstīs, kas iestājas Eiropas Savienībā, un šī regula ir jāīsteno jau no iestāšanās datuma. Pirms dažiem gadiem uh, dalībvalstīm vajadzēja nodrošināt eh, vīzu režīmu atcelšanu Brazīlijas pilsoņiem. Taču tolaik Brazīlija vēl nebija noslēgusi divpusējs nolīgumus ar visām šīm dalībvalstīm, un it īpaši ar Igauniju, Latviju, Maltu un Kipru. Līdz ar to šo valstu pilsoņiem bija vīzas pienākums, ja viņi vēlējās doties uz Brazīliju. Tas nozīmē, ka šeit nebija atgriezeniskumā. Mums ir paredzēts atgriezeniskumā mehānisms, un līdz ar to komisija kontaktējās ar Brazīlijas varas iestādēm, lai nodrošinātu savstarpēju vīzu režīmu atcelšanu. Brazīlijas varas iestādes nekavējoties piekrita vīzu režīmu atcelšanai, nebija nekādas politiskas kavēšanās šajā jomā attiecībā šīm četrām dalību valstīm. Taču Brazīlijas varas iestādes norādīja, ka saskaņā ar Brazīlijas konstitūciju šādu vīzu režīmu atcelšanu nevar nodrošināt vienpusēji. Ir vajadzīgs starptautisks nolīgums - vīzu režīma atcelšana. No otras puses, šīs četras dalībvalstis pēc iestāšanās Eiropas Savienībā nevarēja vest sarunas par šādu nolīgumu uh, ar Brazīliju, jo kompetence pēc iestāšanās Eiropas Savienībā piemīt komisijai. Tieši tāpēc tika dots mandāts noslēgt Eiropas Savienības un Brazīlijas vīzu režīmas atcelšanas nolīgumu, kā jūs atcerieties, eh, priekšādēdās kundze, tas notika 2008. gada aprīlī, un eh, sarunas tika slēgtas 2009. gada beigās, 2010. gada sākumā. Padome jau ir sagatavojusi mm, nolīgumus parakstīšanai, un pašlaik uh, ir pieņemti lēmumi par ratifikāciju, un uh, pēc tam saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas parlamentam ir jādod sava piekrišana, ja tas piekrīt šo nolīgumu tekstiem. Man vajadzētu arī uzsvērt, ka netiek paredzēts viens vispārējs vīzu režīma atcelšanas nolīgums. Ir, ir runa par diviem uh, nolīgumiem. Pirmais ir paredzēts diplomātisko dienas vai oficiālo pasu turētājiem, un otrs parasto pasu turētājiem. Brazīlija uzstāja uz divu nolīgumu gatavošanu, jo eh, Brazīlijas eh, ratifikācijas procedūra ir atšķirīga attiecībā uz šiem diviem gadījumiem, uz parastajām pasēm un diplomātiskajām pasēm. Parlamentam ir eh, jāratificē nolīgumus attiecībā uz parastajām pasēm, taču diplomātisko pasu nolīgumu var ratificēt valdība. Iespējams, tāpēc otro nolīgumu varētu ratificēt ātrāk. Ja runa par šo divu nolīgumu saturu, tad es domāju, ka es varu izteikties pavisam īsi. E, diplomātisko un dienesta pasu nolīgums ir pavisam tiešs. Otrs e, vīzu režīma atcelšana parasto pasu turētājiem noteikti ir pelnījis eh, konkrētākas piezīmes. Jūs redzēsiet, ka eh, nolīgums eh, attiecas uz tiem iedzīvotājiem, kas ieceļo Brazīlijā turisma vai uzņēmējdarbības nolūkos. Tie ir 90 līdz 95% no ceļotājiem. Taču Brazīlija nevēlējās nodrošināt vīzu režīmu atcelšanu uz vairākām citām kategorijām, uh, kas neatiecas uz īstermiņa apmeklējumiem saskaņā ar Brazīlijas likumdošanu. Mēs eh, piekritām šiem nolīgumiem, jo tādi tika slēgti ar dažādām citām valstīm, piemēram, Baham salām. Šāds nolīgums tika noslēgts pirms dažiem gadiem. Šeit runa par cilvēkiem, kas ieceļo šajās valstīs, lai strādātu, un šis izņēmums ir pavisam normāls. Eh, Šajā nolīgumā, ko mēs slēdzam ar Brazīliju, mēs iekļāvām arī izņēmums attiecībā uz pētniekiem, studentiem, kas ierodās uz eh, dažādiem uh, vasaras semināriem, taču šīs kategorijas ir iekļautas vīzu režīma atcelšanas nolīgumos, kas ir noslēgti 60. gadu laikā um, un tie ir divpusējie vīzu režīma atcelšanas nolīgumi. Tad, kad mēs vedām sarunas par šo nolīgumu, tad šie pilsoņi, kas var izmantot iepriekšējos divpusējos nolīgumus, nedrīkst zaudēt savas priekšrocības. Tas nozīmē, ka esam sagatavojuši nolīguma projektu attiecībā uz turistiem un uzņēmējiem, un papildus pastāv arī dažādi divpusējie nolīgumi, kas nodrošina vīzu režīmu atcelšanu citu kategoriju iedzīvotājiem. Protams, netiek nodrošināta vienāda attieksme pret visiem uh, pilsoņiem Eiropas Savienībā, taču šādas atšķirības jau pastāv, un komisijai bija ļoti svarīgi nodrošināt vīzu režīmu atcelšanu šīm četrām dalību valstīm. Nevēlos atkārtoties. Ar šo Eiropas Savienības nolīgumu ar Brazīliju mēs būsim aptvēruši vismaz 9 no 10 ceļotājiem, lai nodrošinātu bezvīzu ceļošanu. Makvei kundzei vārds. Paldies! Šie ir divi dosie, un uh, parlaments šeit var teikt uh, tikai jā vai nē, un nevar ieviest nekādus lielus grozījumus. Es atbalstu Eiropas parlamenta piekrišanu, lai noslēgtu šos uh, uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanu pēc iespējas ātrāk, tā lai Igaunijas, Latvijas, Maltas un Kipras iedzīvotāji varētu doties uz Brazīliju uzņēmējdarbības vai turismu nolūkos. Uh, Lībijas sekretariāts ir ieteicis šādu laika grafiku. Eh, ieteikumu eh, projekta iesniegšana Lībē ir janvārī 2011. gadā, 11. februārī ir grozījuma ter iesniegšanas termiņš, balsojums būs martā um, komitejā un balsojums plenārsēdē būs aprīlī. Taču es gribētu aicināt Lībes sekretariātu atrast uh, laiku mazliet ātrāk, lai mēs varētu pieņemt šos nolīgumus pēc iespējas ātrāk. Mums nav vajadzības apspriest grozījumus, mums ir jānodrošina atgriezeniskums bezvīzu režīmiem, un mums jānodrošina, lai šis bezvīzu režīms stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies, Monika, dod vārdu Enčiju kungam. Lielas paldies, priekšādātāji. Nevar piebilst neko daudz vairāk, šķiet, ka viss jau ir pateikts. Man būtu tikai viens novērojums. Tas neatiec uz šiem diviem ziņojumiem, jo šie ziņojumi ir ļoti tieši un skaidri. Nav nekāda iemesla, kāpēc mēs tos neatbalstītu un neapstiprinātu. Taču, kā jau Makovei kundze teica, mums vajadzētu šos jautājumus mazliet pātrināt. Nav nekādas jēgas gaidīt līdz aprīlim. Es nevaru iedomāties, ka kāds būtu pret šiem ieteikumiem. Taču Man ir kāds papildu novērojums, un es gribētu izmantot uh, iespēju, jo, ja jau mēs šodien runājam par vīzu režīmu atcēšanu, tad es gribētu teikt, ka Rumānija, Polija, Čehija un Kipra nevar ieceļot ASV un Kanādā bez vīzām. Mēs esam runājuši par šiem jautājumiem jau vairāk kārt. Esam sprieduši ar komisijas pārstāvjiem, un šajās sarunās esmu smēlies šādu ideju. Proti, mums vajadzētu virzīties uz priekšu, paspēt vienu solīti uz priekšu un nodrošināt vīzu režīmu atcelšanu ar ASV un Kanādu šo valstu pilsoņiem. Varbūt komisija varētu uzsākt sarunas starp Eiropas Savienību un abām manis minētajām valstīm par vīzu režīmu atcelšanu indivīdiem, kam ir dienestam diplomātiskās pases. Šajās valstīs, kurām nav bezvīzu režīma ar ASV un Kanādu. Es uzskatu, ka tas būtu viens solis uz priekšu, un tad mēs būtu paveikuši mazliet vairāk nekā tikai skatīties uz ziņojumiem, ko ir sagatavojusi komisija par bezvīzu režīmu. Mulderkungam vārds. Paldies, priekšādētāji. Man ir jautājums komisijas pārstāvim. Viņš pieminēja, ka 95% gadījumu te ir runa par visiem iedzīvotājiem un visiem, pro, visu profesiju pārstāvjiem. Taču 5% ir izņēmumi, jo kaut kāda iemesla dēļ Brazīlija bija uz to uzstājusi. Vai šī uzstājība ir raksturīga tikai Brazīlijai, vai arī e, šāda pati uzstājība ir vērojama arī citos e, bezvīzu režīmu nolīgumos, ko mēs esam noslēguši ar citām valstīm. Komisijai vārds. Tas paldies priekšādātāji. Esam noslēguši Eiropas Savienības līmenī sešus bezvīzu režīma nolīgumus. Vienīgie izņēmumi bija tie cilvēki, kas ierodas šajā valstī, lai veiktu uh, Uh, apmaksātu darbu. 2001. gadā, kad tika gatavoti šie pozitīvie un negatīvie saraksti, uh, dalību valstis varēja atteikt vīzu, piemēram, Kanādas pilsoņiem, ja kanādieši ierodas uh, šeit, lai strādātu. Parasti kanādiešiem nevajag vīzu, ja viņi ierodas šeit turismu nolūkos. Uh, Tad tie būtu izņēmumi attiecībā uz esošiem nolīgumiem. E, pārējie izņēmumi, kas ir paredzēti e, Brazīlijai, patiešām attiecas uz šo valsti. Tie ir runa par pētniekiem, kas vēlas veikt pētījumus tropiskajos mežos, Un šeit Brazīlijas varas iestādēm ir konkrēts intereses, ko tās vēlas aizsargāt. Tieši šo iemeslu dēļ Eh, Brazīlijas varas iestādes vēlējās ieviest šādus izņē, izņēmumus bezvīzu režīmu nolīkumā. Komisija, vedot sarunas ar eh, citām valstīm par šādiem nolīgumiem, diez vai uh, iekļaus šādus izņēmumus nolīgumos. Paldies! Esam ņēmuši vērā abu referentu lūgumus balsot ātrāk komitejā par šo jautājumu. Šķiet, ka mums eh, nav nekādu grozījumu par šiem ziņojumiem. Tas nozīmē, ka mēs varētu ātrāk eh, pabeigt darbu pie šiem dokumentiem. Kā jau jūs zināt, eh, sākotnējā darba kārtībā Lībe komitejas darbam bija paredzēta koordinātoru sanāksme no 2011. līdz 12 taču koordinātoru sanāksme notika vakar. Tas nozīmē, ka līdz 12. mums ir brīvs, un es gribētu ierosināt uh, īsu starpbrīdi, jo pulkstens 12. Pulkstens 12. mēs izskatīsim Eiropas izmeklēšanas rīkumu krimināllietās. Pie mums ieradīsies mm, deklerka kungs. Beļģijas prezidentūras pārstāvis, kurš mums prezentē šo priekšlikumu. Sekretariāts mūs informēja, ka ministrs būs pie mums tikai pulkstens 12. Tas nozīmē, ka mums ir jāgaida līdz 12. kad ieradīsies ministrs, un tad mēs varēsim spriest par šo jautājumu. Ha, ministrs ir ieradies. Tas nozīmē, ka eh, mums ir jāskatās, vai referents ir klāt. 5 minūšu pauze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 my dear colleagues, I will uh, propose to continue. Kolēģi, sāksim darbu. Atsāksim darbu pie nākamā darba kārtības punkta. Your... Lūdzu, ieņemiet vietas. So, I would like to continue with. Gribētu sākt ar nākamo punktu. Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās. septiņu dalībvalstu iniciatīvas pirmā prezentācija direktīvai Eiropas izmeklēšanas rīkojuma jomā. Iniciatīva ir viens no svarīgākiem likumdošanas priešlikumiem krimināla tiesību un sastarpējās atzīšanas jomā. Tas skar lielāko daļu kriminālu izmeklēšanu ar ļoti nelielām noraidīšanas iespējām. Un ļoti priecājamies šeit sveikt ministru eh, Leklērka kungu no Beļģijas prezidentūra, kas mūs prezentēs priekšlikumu, bet vispirms došu vārdu referentam Melo kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izteikšos portugāļu valodā. Tā ir mana dzimtā valoda, Runa nav tikai par principiālu nostāju, runa ir par priekšlikuma, kas ir ļoti specifisks, un tāpēc man ir vieglāk izteikties savā valodā. Runa ir par jautājumu, kas saistīts ar iekšlietām, tiešlietām, par kriminālu procesiem un tam līdzīgi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas būs svarīgs arī šīs komitejas darbā šajā periodā. Es nedaudz iepazīstināšu ar šo lēmumu, kāds pastāv Eiropas Savienībā, proti par mans konfiskāciju, tāpat arī pastāv pierādījumu apkopošanas, jeb ievākšanas direktīva un tāpat arī dažādi pamatprincipi, kas ir svarīgi, un tāpēc ir nepieciešama laba koordinācija. Koordinācija starp dalību valstīm, ja runa ir par izmeklēšanas procesu, lai tas būtu sekmīgs. Šis priekšlikums balstās uz pamatprincipu, kā pierādījumu apkopošanas Šis dokuments ir ļoti sadrumstalots, un sistēma, kas ļautu apkopot pierādījums arī transnaci transnacionālas izmeklēšanas jomā, šeit ir nepieciešams īpašs rīkojums, kādu izsniedz tiesnes dalību valstī, lai šāda izmeklēšana varētu tikt veikta. Uh, un lai tas būtu iespējams arī citā dalību valstī, lai saņemtu šādu rīkojumu un lai tā varētu attiecīgi rīkoties. Tāpēc šāda apusēja atzīstamība ir nepieciešama. Piemēram, izdevēja valsts varbūt ir jāizsniedz šis rīkojums, kas būtu derīgs arī citā eh, dalību valstī, kas ir izpildu valsts. Un šis rīkojums var tikt izmantots, lai apkopot pierādījumus. Tas ir ļoti drosmīgs priekšlikums, jo runa ir par dalību valsts suverenitāti, tāpēc šī tēma ir diezgan kutelīga. Un patreizējie lēmumi būs diezgan sarežģīti arī domājot par nākotni, jo izmeklēšanas process, tāpat arī tieslietu sistēma, tiesu sistēma ir ļoti atšķirīga dalību valstīs, un ir nepieciešama vismaz minimāla vienošanās tieši šajā izmeklēšanas rītojuma jomā. Es daudz nerunāšu, vēlējos tikai nera, nedaudz norādīt uz šo attīstību, kāda ir notikusi. Dažas dalību valstis ir jau snieguši savu nostāju šajā jautājumā, piemēram, Vācija, notika sanāksme arī ar visu citu iesaistīto pušu pārstāvjiem, tāpat arī ar Portugāli. Ar citiem pārstāvjiem un institūcijām no Eiropas Savienības daudz ir izteikušies arī tieslietu ministru starpā, ir notikušas diskusijas par šo jautājumu, proti par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu ieviešanu. Pēc tam pamatiesību aģentūra un Vācijas tieslietu ministrs snie, iesniedza izvērtējumu, bet es īsti nezinu, kā šī, pro, kā šī procedūra izskatīsies tālāk, bet parlamentā Aldē grupa arī šādu ietekmes izvērtējumu sniegusi, ir pieprasījusi. Un kopā ar ēnu referentiem es vēl neesmu šo jautājumu pārunājis, es nezinu, vai tas ir paredzēts, bet es pieņemu, ka tautas partijas grupas koordinātāram nebūs nekādu problēmu uh, attiecībā uz to, ka mēs šādas diskusijas rīkojam. Viņi taču negribēs bloķēt šo procesu. Ir svarīgi noteikt arī noteiktu termiņu pētījumu veikšanai un rezultātu izvērtēšanai. Vēlos vēl tikai minēt, ka šis priekšlikums nav uh, patreizējā brīdī kritizēts, bet ir bažas dalību valstīs, piemēram, par faktu, ka pamatiesības var netikt pieminētas, ka dažkārt pat noklusētas, un tāpat arī jautājums par brīvību, drošību un citiem aspektiem var netikt ņemts vērā. Tāpēc šeit vēl daudz darba ir darāms. Mēs ļoti cerams tomēr, ka ejam pareizajā virzienā. Zinām, attīstība ir notikusi kopš pirmā dokumenta sagatavošanas. Runa ir par izdevēju iestādēm un tāpat arī par tiesu institūcijām un iestādēm, kas nav tiesu iestādes. Un 20, 29. oktobrī tika sacīts, ka policijas iestādes netiks iekļautas. Runa būs par pārbaudi tiesas, tiesu iestāžu starpā. Protams, var atšķirības būt dažādās dalību valstīs. Vienā valstī tas var būt tiesnesis, kas izsniedz šādu rīkojumu, citā valstī tā būs tomēr policija. Tas ir jautājums, kas ir jāsaskaņo, bet tāda situācija ir šobrīd. Jo runa ir ļoti ļu, runa ir par ļoti kutelīgu un sarežģītu jautājumu, bet ceru, ka panāksim labu risinājumu. Paldies! Paldies! Ļoti priecājamies, ka ministra Deklēra kungs jūs esiet mūsu sanāksmē un aicinam jūs tagad priešlikumu prezentēt. Paldies! Paldies arī es vēlos izteikties savā dzimtajā valodā, proti Nīderlandiešu valodā. Runa ir par diezgan tehniski raksturu jautājumi, kas ir ļoti precīzi jāraksturo. Esmu ļoti priecīgs, priekšsēdētājs kundze, ka mēs varam runāt par šo jautājumu šodien, ņemot vērā arī Beļģijas prezidentūras priekšlikums. Tur esam daudz panākuši, un tas ir ļoti drosmīgs priekšlikums, tā varētu teikt, tāpēc ir svarīgi, ka varam par to runāt. Esmu pārliecināts, ka svarīgs ir šāds jauns instruments, un proti tieši sadarbībai dalību valstu starpā tieslietu jomā. Bet mums būtu jāmēģina panākt viens vienots instruments, kas palīdzētu atvieglot šo procesu. Diskusijām vēl ir jānotiek, bet principā uh, šis ir ļoti svarīgs solis, jo runa ir par efektivitātes veicināšanu, tāpat arī par tiesu sistēmu sadarbību un savstarpēju uzticību. Tāpēc sirsnīgs paldies par iespēju izteikties un par iespēju iepazīstināt jūs ar jautājumu, kas saistīts ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumu izveidošanu. Beļģija, Bulgārija, Igaunija, Spānija, Austrija un Zviedrija šo priekšlikumu ir izveidojušas, jo padomē daudzkārt par to ir diskutēts. Beļģijas prezidentūras laikā tika mēģināts panākt vienošanos padomē, īpaši par attiecīgajām jomām, par darbības jomu un citiem aspektiem, kas ir svarīgi. Ungārijas prezidentūras laikā sarunas tiks turpināts arī ar jums, bet tas jau būs janvārī. Ideja ir ļoti skaidra, tā ir arī vienkārša. Mēs vēlamies visaptverošu tiesisku instrumentu, proti, lai varētu apkopot pierādījumu materiāls, gadījumos, kas ir pārobežu gadījumi. Un šis balstās uz appusējības principu un savstarpēju atzīšanu. Tas ir apstiprināts arī Stokholmas programmā. Eiropas parlaments 2009. gada 25. novembrī to arī īpaši uzsvēra īpašā rezolūcijā. Es ceru, ka panākt šādus mērķus, tas būs ļoti ierasts process un ka šāda pieeja mums palīdzēs izveidot vienotu telpu, un mēs palīdzēsim tādējādi arī vienkāršot šos procesus un mazināt sadrumstalotību valstu starpā, kāda šobrīd pastāv tieslietu jomā, ja runa ir par pierādījumiem, jo ir dažādi tiesiskie instrumenti, dažādi ietvari, kurus mēs attiecīgi vēlamies aizstāt ar vienu juridisko instrumentu. Mēs uzskatām, ka kontinuitāte ir jānodrošina. Mēs negribam, protams, atteikties no tā, kas ir bijis, bet mēs vēlamies šo turpinājumu, jo praksē tāds ir iespējams. Mēs vēlamies kvalitāti, kā galveno principu. Protams, ir labas prakses, bet tās vēlamies iekļaut šajā jaunajā sistēmā. Un, protams, visas prasības ir jāņem vērā, kāda sistēma uzstāda. Mēs vēlamies pātrināt procesus, mēs vēlamies arī racionalizēt noraidījumu iemeslus. Viena no problēmām patreiz šai patreizējā sadarbībā pastāv, ka pārāk ātri, pārāk vienkāršotā veidā, un dažas valsts to vairāk dara kā citas, proti izsniedz šo noraidījumu. Un kādi ir šie iemesli? Tos mēs vēlamies vairāk racionalizēt, vairāk ko konkretizēt. Dažādi formālie mērķi pastāv, tos vajadzētu konkrētāk definēt. Eiropas izmeklēšanas rīkojums nozīmē, ka vienas dalībvalsts kompetentā iestāde, tā tad būs attiecīgi izpildu iestāde, jeb izdevēja iestāde, tiks pieņemts noteikts lēmums, un tad citā dalību valstī varēs notikt izmeklēšana. Minēšu kādu piemēru. Piemēram, Spānijas pilsonis tiek turēts aizdomās, ka viņš Beļģijā ir um, izdarījis slepkavību laupīšanas nolūkā. Tad izmeklēšanas procesā Beļģijas uh, Eh, tiesnes varbūt vēlas eh, kratīšanu izdarīt šī pilsoņa dzīvesvietā Spānijā. Valsts, valstī, kas šo pieprasījumu iesniedz, tad šāds izmeklēšanas rīkojums būtu attiecināms tikai uz nozaktajām precēm vai, piemēram, kaut ko, kas tika izmantots šo noziegumu izdarot, piemēram, noziegumu ierocis. Tiesnesim ir jāpieņem, jāizlemj vai nu viņš šo rīkojumu par pierādījumu savākšanu pieprasa vai atkal kādu citu izmeklēšanas rīkojumu, vai visas sasaista kopā vienotā pieprasījumā. Un šis process ir ļoti ierasts. Tas balstās uz 95. gada dokumentiem par savstarpēju palīdzību tiesu jomās. Un tāpat arī uz to, ka, ko atsevišķas valstis ir par ko vienojušās savā starpā. Un šīs lietas ir sarežģīta situācija praksē. Mēs saskaramies ar daudz jautājumiem un sarežģītām situācijām, piemēram, nav paredzēti noteikti termiņi, komunikācijas pienākums, izmeklēšanas komitejas tiek kritizētas, tiesneši kritizē tās. Viņi saka, vajadzētu izveidot tādu starptautisku vienību, jo dažkārt situācija ir tāda, jeb sajūta ir drīzāk nedrošība bet Eiropas izmeklēšanas rīkojums šādā gadījumā, kur nu pat raksturoju, dotu iespēju Beļģijas izmeklētājiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, piemēram, noklausīšanās, tāpat arī kratīšanu mājās un citus. Un šie nosacījumi ir tad attiecīgi noteikti visos ties, tiesu instrumentos, juridiskajos instrumentos. Un, uh, Tādā veidā sadarbība ar Spānijas iestādēm būtu vienkārša, vienkāršāka, procedūra būtu ātrāka, komunikācija būtu labāka. Un pašā būtībā mēs daudz vairāk koncentrētos uz komunikāciju, uz dažādiem eh, vienošanās aspektiem un viss būtu daudz ātrāk un vienkāršāk organizējams, tādā veidā panākot arī līdzsvaru, tātad elastīgums un no otras puses arī pilnīga tiesiskā drošība. Ir nepieciešama šī drošība arī pilsoņiem, kādu piedāvā šis rīkojums. Ir jāņem vērā arī atsevišķo pilsoņu tiesības. Tātad šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Tas nav vienkāršs. Patreizējā teksta versija, šis dokuments mums ir pieejams, tas jau nodrošina zināmas garantijas piemēram, aizdomās turētajiem, tāpat arī lieciniekiem, ekspertiem un citiem. Vēlos tikai norādīt, ka direktīva specifiski norāda un arī paredz to, ka pamat principi kas ir noteikti arī Eiropas pamatiesību kārtā, ka tie tiek ņemti vērā. Tas ir būtisks aspekts, jo Eiropas izmeklēšanas rīkojumu var izsniegt tikai tādā gadījumā, ja nepieciešamības princips, tāpat arī pamatojamības princips tiek īstenots. izmantojot noraidīšanas iemeslu, izmantojot šo gadījumu, tāpēc, ka varbūt kaut kur ir bijis par netaisnība, ja kaut ko tādu paredzam, tas var radīt problēmas. Tas nav īsti vēlams, jo iestādēm, kas šādu pieprasījumu iesniedz, uh, nedod īstu pamatojumu rūpīgāk izpētīt. Protams, vienmēr pastāv iespēja izmantot citas izmeklēšanas iespējas un līdzekļus, kā tikai šo vienu veidu, kas ir pieprasīts, ja šīs iespējas tā tad varbūt nevar noraidīt vai varbūt var izmantot kādu valsts pasākumu, kas ir jau sniedzis tālāk, lai gan rezultāts, rezultātam būtu jāatbilst tam, ko vēlās panākt, ja būtu šāds izmeklēšanas rīkojums. Protams, pastāv iespēja noraidīt, pastāv šis iemesls, kā to, Piemēram, imunitāte var būt šāds iemesls, kādas privilēģijas, arī valsts drošības intereses. Arī tas var būt par iemeslu noraidījumam, tas var būt būtisks arguments, kas var dot pamatu noraidījumam. Tāpat arī citi aspekti, kas tiek ņemti vērā ir virkne citu iemeslu, kas ir jāparedz šādiem pasākumiem un kas var tikt paredzēti arī noraidījuma izteikšanai. Ja, piemēram, tiek stādīts pieprasījums, kas vispār tajā konkrētā dalība valstī nav bijis, tā tad, tad attiecīgi noraidījums var tikt izteikts. Ir arī dažādi citi noteikumi paredzēti, piemēram, īpašos gadījumos, ārkārtas gadījumos vai invazīvos gadījumos, piemēram, no telefona no, sarunu noklausīšanās gadījumos, kur ir jāapkopo materiāli, pierādīju materiāli. Tur šīs kategorijas jautājumi tiek risināti savādāk kā citas kategorijas jautājumu. Izmeklēšanas jautājums, ja pasākums nevienmēr var uzskatīt kā negatīvs, var ievākt pierādījums arī priekš kādas personas, piemēram, atbrīvošanas, nevis lai viņu apcietinātu, tā kā nevienmēr šis ir negatīvs aspekts. Protams, runa ir par izmaksām. Arī šis ir svarīgs jautājums. Piemēram, izdevēja valstī, kā jau 29. novembra sēdē tika sacīts, izmaksas nedrīkst būt iemesls noraidījumam. Protams, ja ir smagi un nopietni pasākumi, tad var rasties lielas izmaksas. Šādā gadījumā ir jāņem vērā iespēja dalīt izmaksas. Mēs esam saņēmuši atbalstu šim jautājumam, bet šobrīd pie tā vēl jāturpina strādāt. Proti, kādos gadījumos būtu jāparedz, kad izmaksas varētu dalīt. Bet no otras puses, vispārējais princips paredz, ka uh, izmaksas nedrīkst būt par iemeslu noraidījumam. Es drīz noslēgšu savu runu, mēs patreiz atrodamies tikai pirmajā sarunu raundā, mums vēl daudz jautājumu, risinājumu un pārunājumu, arī kopā ar padomu, bet Beļģijas prezidentūras vārdā varu sacīt, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, tas ir būtisks solis pareizā virzienā, proti, lai varētu radīt vienu vienotu tiesisku telpu Eiropas Savienības mērogā, un prezidentūra piekdien ministru padomē sniegs arī ziņojumu par progresu. Diskusiju rezultāts aplūkosim šajā ziņojumā. Turmāks diskusijas patreiz nenotiks, mēs vienkārši ziņosim, cik tālu esam tikuši, lai Ungārijas prezidentūra varētu turpināt šo darbu vēlāk. Mēs ļoti ceram, ka konstruktīvā veidā varēsim turpināt sarunas un diskusijas arī ar parlamentu. Jebkurā gadījumā šī sistēma ir ļoti svarīga, lai arī ļoti sarežģīta, bet tā ir arī pozitīva vērtējuma. Paldies! Paldies, ministra kungs, par ļoti detalizēto prezentāciju. Tagad atklāja debats. Pieci deputāti ir pieteikušies debatēs - Gručeta, Kirkhops, Albrechts, Bēlders un Foss. Eh, vispirms Kročetas kungs. Indubbiamente arrivare a un nord europeo di. Protams, mums nepieciešams pārnājot šo jautājumu, secināt, ka tas ir ļoti labs jautājums un laba lieta, lai izmeklētu kādas noziegumus. Katrā ziņā šis, šī atbilde ir pārāk vēla, īpaši domājot par to, ka daudz lietu trūkst. Iepriekšējos gados Eiropas Savienība un tāpat arī padome būtu jau varējis daudz panākt. Protams, dažādas struktūras jau pastāv. Arī Eiropas Savienības mērogā Eiropola darbība ir pastiprināta, Eirojus darbība ir pastiprināta. Tāpat arī notāru apvienību un dažādi citi, citas institūcijas vēlos atgādināt, kā Falkone, kuru nogalināja mafijas pārstāvi. Viņš jau 80. gados ierosināja izveidot šādu izmeklēšanas rīkojumu. Protams, ir dažādi formulējumi, uh, tekstā tiek minēts, ka vajadzētu efektīvāku sadarbību veicināt. Viena lieta, kas nemitīgi atkārtojas, ir elastīgums. Elastīgums tomēr ir ienaidnieks tiesu sistēmai, jo tiesu sistēma nepastāv un nebalstās uz elastību, bet uz striktām normām. Īpaši ņemot vērā arī principu, kas nosaka vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem. Un mēs nevaram izmeklēšanas procesu, procesam piemērot atšķirīgus veidus. Es nevēlos kavēt šo procesu, nevēlos likt ceļā akmeņus, jeb sprunguļus spieķos, bet sadarbībā ar padomi un komisiju būtu svarīgi diskutēt šos jautājumus dziļāk. Ir jānoskaidro daudz jautājumu, kas ar vien vēl ir kritiski, un tas ir ļoti būtiski. Vispirms, dokumentā runa ir par institūciju, kurai tiek ie, iesniegts pieprasījums par šādu rīkojumu izsniegšanu. Mēs visi varam iztēloties, ka tas varētu būt, piemēram, iekšlietu ministri vai kādas citas iestādes. Protams, tas nav savienojams ar tiesiskas valsts principu. Es nedomāju, ka mēs šobrīd varam arī sēdēt rokas klēpī salikuši. Tā kā atšķirības pastāv, un tas ir tas, kas man rada bažas. Es nāku no valsts, kurā bija fašisma. Fašisma, un es ceru, ka izmeklēšanu varēs veikt tikai policijas iestādes. Ja kāda persona, ja kāda persona apdraud mafija vai mafija izsaka draudus, ka tad vajadzētu pastiprināt tiesiskos instrumentus, bet problēma ir tāda, ka to nevar darīt tikai ņemot vērā kādus savus principus. Tāpat arī korup acīs jautājums. Mēs zinām, ka korupcija pastāv. Piemēram, ja policija nosoda un te runa nav tikai par kādām valstīm ārpus e- Eiropas Savienības, runa ir par Eiropas Savienības valstīm. Uh, ir kāds. Šāda situācija nedrīkst pastāvēt. Ir jābūt vienotiem noteikumiem. Bet tas rada bāžas un pat pamatīgas bāžas par to, kā policijas iestādes rīkosies, bet tas ir svarīgs jautājums. Un vēl viens aspekts, kuru vēlos minēt šajā ziņojumā teikts, ka tās nevar būt kādas vispārējas institūcijas vai iestādes. Es uzskatu, ka padomu un parlaments um, viņiem ir jārespektē dalībvalstu likumdošana. Un, protams, jādomā ne tikai par tām uz dalībvalstīm, kas ir liberālāks, bet ir e, jāmēģina arī pacelt pārējās dalībvalsts tajā līmenī, piemēram, kas attiec uz e, kriminālu procesu tiesībām. šī savstarpējā atzīšana un sadarbība nefunkcionēs, ja cilvēki fundamentāli atšķirīgi domās. Ja es runāju, teiksim, par Spāniju, Itāliju, Bulgāriju, nu, tad var tomēr pastāvēt atšķirības. šeit pilsoņi, eh, pret viņiem varbūt tiesību sistēmā pastāv dažāda attieksme, viņiem nav tās pašas identiskas tiesības visās šajās valstīs, un tas īstenībā tā nedrīkstētu būt, bet labi. Galvenais, ko es gribu pateikt, ir nepieciešama harmonizācija, eh, tiesību sistēmu tuvināšana un ir jāprecizē procedūras, kā mēs to panāksim. Es tagad runāju par pierādījumu iegūšanas metodēm, e, kuras nedrīkst pārkāpt dalībvalstu likumdošanu. Nevienas iesaistītās dalībvalstu likumdošanu. Tā tad e, nedrīkst arī notikt iebiedēšana attiecībā uz valsti, e, kas šo rīkojumu izdod. Itālijā ir īpašs mafiozu cietums. E, ieslodzītiem nav atļautas nekāda veida kontakti ar ārpasauli. E, tam pamats ir šīs daudzās e, traģēdijas, ko esam piedzīvojuši. Es to viņu pabeigšu. Tā tad ir runa par garantijām, kas, kuras bauda ieslodzītie, kad tie tiek transportēti no, no vienas valsts uz otru viņiem ir jābauda tās pašas tiesības transporta laikā un arī pēc tam, kuras tie baudījuši sākotnēji eh, ieslodzījumi dalībvalstī. Dārgie kolēģi, lūdzu izsakieties īsāk, citādāk visiem nebūs iespēja uzdot jautājumus. Kirkhope kungs, priekšsēd es centīšos runāt mazliet īsāk, kā iepriekšējais runātājs, bet pieminēšu dažus jautājumus. Neapšaubāmi eh, mums ir jāievēro Eiropas izmeklēšanas rīkojam aptvērums, un tas ir labi, jo mums ir ļoti svarīgi sadarboties, un būtu labi, ja tas būtu vienkāršāk nekā pat labāk, mazāk birokrātiski ar citām pusēm, un es šeit runāju ne tikai kā ECR grupas koordinators, bet arī kā jurists man ir zināms bažas. Piemēram, attiecībā uz to, kas ir atbildīgais, atbildīgā amatpersona par operatīvo darbību, bet arī par informācijas apmaiņu. E, te nav vairs runa par sadarbību, bet par pienākumu sadarboties kas izriet no kādas citas dalībvalsts policijas vai tiesības vargājušās iestādes iniciatīvas, var uzlikt par pienākumu citai valstī e, izdot e, DNS e, datubāzes informāciju. Dažām valstīm tas varētu radīt tomēr bažas. Tātad dalībvalsts izmeklē e, lietas, kas mūsu valstī nemaz nav klasificēts kā noziegums. Piemēram, Portugāles likumdošana paredz e, e, nomelnošanas e, Eh, vai eh, reputācijas, eh, teiksim, graujoša informācijas izplatīšana, kā krimināla sodām nozīmuma, mūsu valstī tas tā nav, un tās varētu būt par pamātu izmeklēšanām, kas tiek veiktas izmeklēšanas darbiem trešās valsts, vai otras valsts, satunies tātad dalībvalsts teritorijā. Un kā ir ar iespēju pārsūdzēt, piemēram, šādu veidu tiesību sargojušu iesāžu darbības, vērsties pret tām, e, tā tad e, tas ļoti varētu skārt tieši mūsu pilsoņus, un, piemēram, runa par 8. pānto e, Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijā, kas attiec uz privātuma aizsardzību, ģimenes dzīves uh, um, aizsardzību. Esmu arī uh, apvienotās kaldas bijušais. Uh, uh, um, garīgo slimību uh, ombuds, un šeit izskanēja fašismu uh, pieredze, bet es uh, at, atminēsimies arī uh, Austrumvāciju, uh, komunistisko Vāciju, kur cilvēki. Uh, uh, cilvēku varbūt iepriekšējās uh, slimības vēstur uh, garīgo slimību jomā un tam līdzīgi tika izmantots, lai viņus šantažētu. Uh, Tā tad es būtu ļoti satraukts, ja būtu, ja kaut kāda veida slimības vēstures, eh, piemēram, kas attiec uz garīgām slimībām, eh, kuras tiek vēstas, eh, šie šādi dati, kas tiek glabāti manā valstī, tiktu nodot citām valstīm. Manuprāt, šeit redakcija vēl stipri vien pieklibo, un uh, padomē, tā ka eh, visi uzskata, ka eh, pamatīdeja ir brīnišķīgi, bet eh, nav padarīta pamatīga mājas darba attiecībā uz to, kāda varētu būt ietekme negatīvā gadījumā. Protams, mēs visi vēlamies drošību panākt, vērsties pret noziedzību, organizēto noziedzību bet īpaši, bet varbūt vislabākais veids, kā to darīt, ir saglabāt mūsu sadarbības uh, tradīcijas, uh, bet neuzlikt šādas eh, eh, pienākums eh, dalību valstīm te ir jāskatās tomēr uz privātumu datu aizsardzību jautājumiem. Es ļoti rūpīgi šiem jautājumiem sekošu, kas attiecas uz uh, pilsoņtiesību aizsardzību, uh, bet šīs tikai mans sākotnējās piebildes. Darbie kolēģi, lūdzu, runājiet ne garāk par minūti, pretējā gadījumā mums nāksies uh, pabeigt debats, pirms mums būs iespēja uzklausīt. Es izteikšos īsti, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams vairāk laika. Uh, lai izskatītu šo priekšlikumu. Es pilnībā piekrītu, ka ir nepieciešama labāka sadarbība starp tiesu un politis, policijas iestādēm un attiecībā uz pierādījumu savākšanu, bet es domāju, ka ir svarīgi īpaši gadījumā, ja, šis, ja mēs vēlamies tikt uz priekšu, mums ir nepieciešams veltīt laiku diskusijām un nopietnām diskusijām par to, kas ir pareizi, kas vēl nav pietiekami labi, kur ir nepieciešami uzlabojumi. Un te vēl ir daudz, kas darāms, tāpēc es ļoti priecāšos sadarboties ar Melo kungu un tāpat arī ēnu referentiem. Tikai trīs aspekti, kas man īpaši svarīgi šķiet. No vienas puses kopīga principu radīšana. Minot vēl kādu piemēru, kas jau izskanēja, proti pierādījumu izvērtēšanas nosacījumi gadījumā, ja policija aptur uz ceļiem un pārbauda, vai persona nav lietojusi alkoholu, tiek veikts īpašs tests. Francijā par to teiktu, ja kādam uh, būtu jānodod asins, tas vispār nav iespējams saskaņā ar mūsu tiesu sistēmu, tiesu sistēmu. Un persona, kas atsakās to darīt, tiek turēts aizdomās vai pat vainots par alkohola lietošanu. Un arī Vācijā tas nav iedomājams. Un tas ir ļoti labs piemērs, viens no daudziem, kur mēs redzam, ka ir dažādi noteikumi, uh, pierādījumu šajā iegūšanas gadījumā, un ir svarīgi runāt par detaļām. Protams, jāņem vērā pamatiesību hartu, un svarīgi ir izveidot kopīgus principus, kur jau esam pamazām kādu virzību redzējuši, bet es gribētu tiešām vērstu jūsu uzmanību uz to, ka pirms panākt vienošanos jau doties uz priekšu, uh, pirms konkrētas pārbaudas, pirms šo atšķirību izvērtēšanas vēlos aicināt nenoteikt šo termiņu pārāk ātri, bet gan ļaut un dot iespēju šīs atšķirības izvērtēt, šīs detaļas izvērtēt, lai mēs tiešām panāktu labu risinājumu. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Ik wou op dit uh, laatste. Paldies, priekšsēdētāja. Vēlos pievienoties tam, kas jau nu pat izskanēja ar lielu interesi, uzklausīju ministru sacīto. Man nav īpašu komentāru, bet ņemot vērā, ko sacīja Verokungs, un tāpat arī citi komitejas pārstāvi, proti, ka viņš ir nosūtījis priekšsēdētājiem vēstuli, uh, ka ir nepieciešama, nepieciešams atzinums no Eiropas cilvēku e, pamatiesība aģentūras, un tam ir jānotiek līdz nākamā gada 15. janvārim. Koordinātori par to ir runājuši, un es ceru, ka tas ir pieņemts. Paldies, Foskungs! Jidā. Paldies! Katrai dalību valstī ir cita varbūt ne pilnīgi cita, bet tomēr atšķirīga tiesiskā kultūra. Un tāpēc šajā jomā mums būtu jārīkojas ļoti piesardzīgi. Citādi var rasties, zinām, nedrošība, un mēs varam iejaukties šīs valsts suverenitātē. Ja tas notiks, tad var rasties situācijas, ko mēs vairs nevarēsim kontrolēt. Tāpēc vai mēs varam šobrīd rīkoties vispirms veikt visminimālo standartu salīdzināšanu. Drīzāk vajadzētu šajā jomā spērt kādus soļus, pirms panākt pārobežu vienošanos. Tas varbūt būs apjomīgāks darbs, bet tomēr mums ir šī sistēma, un ja mēs no Eiropas Savienības puses iejauksimies šajos pamatprincipos, tas var ietekmēt valstu sistēmas. Tika minēts arī kāds cits aspekts. Vācijā vēl pirms VDR sistēmas pastāvēja sistēmas, kas, rad, Jūs minējāt, ka iemesli noraidījumam es nevaru pieņemt to, ka manas valsts ierēģi bez tiesiska pamatojuma mūsu darbojas mūsu sistēmas ietvaros, tāpēc es uzskatu, ka izpildu valstī būtu jāpārbauda saskaņā ar saviem pamatprincipiem, ar tādiem, kas pastāv attiecīgajā valstī. Ir vēl citi jautājumi, bet šoreiz tos vairs neminēšu. Jūs vērtē, augstvērtēt jūsu laiku. Paldies! Melo kungs vēl izgribēja izteikties, pēc tam došu vārdu ministra kungam, jā, pavisam īsi. Es uzklausīju un piefiksēju visu kolēģi sacīto. Jūs noteikti labi apzināties, cik sarežģīts ir šis jautājums, kāda ir arī pretestība. Tāpat arī parlamentā mēs jau dzirdējām, cik dažādas un atšķirīgas nostājas pastāv mūsu pašu vidū. Valstis, kas šo ideju ierosināju, viņi varbūt domā savādāk, bet es nerunāju kā pārstāvis, jeb kā deputāts, bet drīzāk kā jurists, un arī šajā ziņā man ir cita nostāja. Ja vien būtu iespējas vēl diskutēt ar ēnu referentiem un rūpīgi izdiskutēt šos jautājumus, tad mēs varētu radīt vismaz minimālu pamatu šādas vienošanās panākšanai. Mums ir nepieciešams atrast kaut ko, kas neradītu uh, šādas pretrunas atsevišķās dalību valstīs. Vēl kāda lieta, kāds priekšlikums, kur vēlos izteikt. Runājot par izdevēju iestādēm kādā valstī, kurā ir jāievāc pierādījumi kādā citā valstī, tad saskaņā ar šo priekšlikumu izdevēja iestāde var būt gan tiesnesis, gan arī tiesu institūcija, bet varbūt arī nē. Varbūt arī tā, kā jau es minēju, ka tas var būt policists, kādas valsts policists, kurš kādam tiesnesim noteiktā citā valstī šo pieprasījumu iesniedz, ka viņam ir nepieciešams ievākt pierādījums. Piemēram, pierādījumu ievākšana Portugālē. Izmeklēšanas tiesnesim tas būtu jāapstiprina. Es nezinu, vai citiem ir savādāk, bet tāda ir situācija pie mums. Par šiem jautājumiem arī ir jādomā. Uh, lai nepieprasītu no kādas valsts kaut ko, kas tur nepastāv, jo mēs šo pasākumu vēlamies sekmīgu. Un tas ir svarīgi mums visiem, un tam būtu tiešām jābūt kā priekšrocībai visiem mums. Labi. Tagad mums būs jābeidz sēdi. Paldies tulkiem. Turpināsim. ja tulko varētu paturpināt, es būtu pateicīgi. Ministra kungs. Jā, neprotams, šis ir ļoti sensitīvs jautājums. Mēs runājam par visu pilsoņu pamatiesībām, tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs varam Eiropā vienmēr divos pamatvirzienos virzīties. Viens ir harmonizācija visur vienu un to pašu, arī es par to sapņoju. Arī daudz citi. Bet šeit mēs rīkojamies nedaudz pragmātiskāk. Mēs cenšamies pēc iespējas respektēt citu tautu, citu valstu uh, tiesību sistēmas, Un te to sauc par starp, savstarpējo atzīšanu. Citu tiesību sistēmu atšķirību tātad respektēšanu. Un, protams, ka pamattiesībās e, ļoti tiek ņemts vērā to visu darot. Lūk, tā mēs šeit strādājam šiem jautājumiem, mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Es ļoti simpatizēju tiem, kas saka, ka mums ir jāharmonizē vairāk, ir jābūt vien, vienādiem, vienādai pamatiesību izpratnē un tam līdzīgi. Pilnīgi tam visam var piekrist, bet piekdien tātad mēs centīsimies finalizēt jautājumu par to, eh, kādas tiesības ir jāievēro attiecībā uz eh, ieslodzītajiem tie ir pozitīvi soļi, runa arī par eh, dokumentu tulkošanu, par mutisko tulkošanu, tas viss, tie visi ir soļi harmonizācijas virzienā. Un arī padome iesaistīsies šajā darbā, un mums, protams, ir jāievēro vienmēr eh, cilvēktiesību tiesas spriedumu. Tātad tendence ir ļoti pozitīva. Ko mēs darām šeit? Mēs uzlabojam esošās sadarbības mehānismus, piemērojot dažādas konvencijas, paturot tās prātā un tā tālāk. E, mēs cenšamies vienkāršot sadarbību, tāpat laikā saglabājot pilnīgu atšķirību respektēšanu, tiesību sistēmu atšķirību. Pamatā visam tā tad ir savstarpējā cieņa un atzīšana. Kā jau vairāki deputāti ir jautājuši, es varu apstiprināt, ka nevar apšaubīt principu, ka e, izmeklēšanas rīkojums ir jāapstiprina attiecīgajai valstī. Tas nevar automātiski kaut kādus eh, darbības uzlikt par pienākumu eh, otras valsts eh, policijas vai citām tiesības argojušām iestādēm. Mūsuprāt, tas būs tiesnesis, izmeklēšanas tiesnesis vai kāds cits ties, tiesvaras pārstāvis, kurš uh, tā tad iedarbinās attiecīgā valstī šo izmeklēšanas rīkojumu. Bet mēs uzskatām, ka tas būs tātad visdrīzāk izmeklēšanas, izmeklējušais tiesnesis. Tas nevar, tā nevar būt persona ārpus tiesu sistēmas. Jā, tad, tad mēs runājam par tiesību sistēmu eh, sadarbību un jautājumi ir jāvirz uz priekšu arī ministru līmenī. Un tagad varbūt es nedaudz pārspēlēšu, bet mēs nevaram pieļaut arī patvaļīgus uh, izmeklēšanas rīkojuma noraidījumus no šāda rīkojuma saņemē valstu puses. Protams, samērīgums ir jāievēro, un izmeklēšanas pamatus e, ir e, jāpaskaidro e, valstī, kas ir izdevusi rīkojumu. Bet mēs tātad virzamies soli tālāk no tās situācijas, kad ir tikai tādi ļoti abstrakti un vispārīgi šie tiesiskās sadarbības lūgumi tiesneši sadarbojās pārvalsts e, robežām starptautiskā līmenī, un tas ir jātīsta tālāk. Izmeklējušiem tiesnešiem e, viņiem tomēr arī ne, nedrīkst atļaut pilnīgi, nu, patvaļīgi vai bez jebkādiem noteiktiem kritērijiem izvērtēt e, tiesiskās sadarbības lūgumu vai uh, E, teiksim, šeit runājam par izmeklēšanas rīkojumu. Jā, varbūt konkrēti iemesli atteikt izmeklēšanas rīkojumu, ja mēs runājam par ļoti plašām izmeklēšanām, piemēram. Tad ir jābūt uh, arī pamatotam atteikumam, Tas būtu izņēmuma gadījums, šādi izņēmumi ir jāatrunā, padoms sanāksmē izskanēja priekšlikums radīt e, izmeklēšanas darbību kategorijas atkarībā no tā, cik lielā mērā tās e, skar cilvēku pamatiesības, un tad ir jādod iespēja arī pamatotam atteikumam tātad šīs kategorijas būtu tādas vienkāršas izmeklēšanas darbības, aptverošākas, dziļākas izmeklēšanas darbības un tā tā. Par to visu vēl, eh, protams, arī vēl ir jā, jādebatē. Šie jautājumi ir sensitīvi, es to ļoti labi saprotu, un te ir arī politiskā dimensija, bet es eh, pieņemu, ka. Pamatiesība aģentūrai arī tiks lūgta sagatavot atzinumu uh, es eh, padomē šo eh, eh, jautājumu es pacels. Es teicu, ka, nu, jā, parlaments lūgs pamatiesību aģentūras atzinumu, nu, tad tas būs jārespektē. Es ceru, ka drīz arī būs šis atzinums. Es ļoti labprāt arī turpmāk piedalīšos debatēs ar jums par šiem jautājumiem. Esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešams vienots tiesību instruments, kas ir efektīvs, vienkārši saprotams, tiesību valsts principi ir jāievēro neapšaubāmi, bet mums ir jāraugās arī uz to, lai uh, izmeklējušo tiesu starpā sadarbība tiktu uzlabota, lai aizsargātu mūsu pilsoņu uh, drošību un tiesības. Tātad paldies par pirmo debašu raundu par šo tēmu. Es ceru, ka mums būs iespēja debats arī turpināt, doma apmaiņa ar referentu, ar referentiem un cerams, ka mūsu visu kopdarbu iznākums būs pozitīvs. Paldies, ministra kungs! Paldies, eh, kolēģi. Tagad man sēde ir jāslēdz. Nākamā Liba komitejas sanāksme būs 9. decembrī pēcpusdienā, sākot no pulksten 15. Šo pēcpusdienu un rīt no rīta būs uz